Kolēģis, good morning! Kolēģi, labrīt! Mēs varētu tātad uh, sākt uh, kārtīgi mūsu sanāksmi. Un Bredbāna kungs. Uh, ah. Thank you, Chairman. Uh, yes. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, vai es varētu pieskarties jautājumam, kas ir vispārīgs jautājums? Nav īpaši specifisks šai komitejai, bet uh, Eh, tas, es to vakar, vakardien dzirdēju šajā komitējā, un tas ir jautājums. Now... Par eh, asistentiem un citām institūcijām, cik es zinu, tas, eh, tas neatiecas tikai uz manu asistentu, bet arī uz citiem asistentiem. Viņi ir ļoti svarīgi mūsu darbā, viņi uh, sako komiteju darbam, viņi uh, veic piezīmes un palīdz mūsu darbā. Tātad viņi ir otrie svarīgākie cilvēki šajā telpā. Un tāpēc, tātad, ja trūkst telpu eh, kaut kādu iemeslu dēļ, tad man ir jāuzstāj, ka, ka tad nevajadzētu būt tā, ka asistentiem nav, nav, nav vietas telpā. Paldies, Filips! Mums šonadēļ ir īpaša, tā ir īpaša problēma. Mēs par to jau iepriekš runājām, kā jūs zināt. Šī ir tiešām maza telpa. Bet es tā tad eh, piezīmēšu jūsu šo te komentāru. Tātad es, es jau vakardien teicu, ka es nezinu, kāds ir iemesls šai problēmai, un tāpēc es teicu, Tātad atbildēšu jums vēlāk, un viss, ko mēs varam jautāt mūsu. Tātad mums ir. Jārunā ar zāles pārziņu, un tādā veidā jāmēģina atrisināt šī problēma. Un tātad. Uh, ja mums būs kāda no lielajām telpām, tad šādas problēmas vairs nebūs. The, uh, Tagad pievērsīsimies uh, balsošanai. Ja jūs esat gatavi, kā, ja, ja, kārt... ja balsošanas kārts ir gatavs, Tagad būs eh, pārbaudas versija. Šī nav Strasbūra, tā, tāpēc tas var aizņemt nedaudz vairāk laika. Vai visiem ir savas balsošanas kartes? Jo neskaidri dabū kundzi, jo mēs Tad vai mēs eh, tad eh, varētu eh, veikt pārbaudas balsošanu? Tad balsojums ir sācies. Tātad bals, balsojums ir slēgts, vai visi ir balsojuši? Rezultāts 24 balsojuši. The motion that the president is wonderful has been carried. Okay. All right, can we start? Okay, it's the draft opinion on... Vai mēs varam uh, sākt? Baltā grāmata par uh, klimatu pārmaiņām, pirmais uh, punkts, trešais grozījums. Alkan kunga. Alkan kunga. Atvainojiet, Alkens kundze. Tiešām, lūdzu atvainojiet. Visi, kas ir par, pret, atturās. Pieņemts. Tad ceturtais grozījums. Tie, kas ir par, pret, atturās, noraidīts. Trešais punkts, sastais grozījums. Tad, tad pret atturās pieņemts. Tātad sastais grozījums, balsojums sacis. Tad pārbaudīts, vai visi ir balsojuši. Balsojums ir slēgts. Mēs zinām, ka devēja kundze, tad 15 balsis par, 13 pret, viens atturās, tas ir pieņemts. Tātad otrā daļa. Mums ir jābalso par septītā grozījuma pirmo daļu. Pret atturas pieņemts. Piektais grozījums Marinesko kungs pār pret atturas pieņemts. Kompromisa grozījums A par pret atturas pieņemts. Astotais atkrīt. Devītais dalītais balsojums pirmā daļa par terminu samazināt CO2 emisijas pār pret atturas pieņemts. Otrā daļa, atlikusī daļa, kas atbalsta par, pret, atturas, grozījums noraidīts. A, trešais B punkts, kas ir jauns, desmitais grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Vienpadsmitais grozījums par, pret, pret, atturas, pieņemts. Ceturtais punkts - kompromisa priekšlikums B par, pret, atturas pieņemts. Tas nozīmē, ka 36 atkritīs. 12. grozījums par pret atturas noraid, noraidīts. 13. grozījums par pret atturas noraidīts. 14. grozījums, tikā kundzes grozījums par pret atturas pieņemts. 15. grozījums par pret pret atturas pieņemts. 16. grozījums, 4. B punkts jauns par pret atturas pārbaudīsim šo balsojumu. 16. grozījums, tikko kundzes grozījums. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 12 pār, 20, 17 pret, eh, noraidīts. 17. ir atsaukts, 18. pār, pret, atturas, pieņemts. 19. grozījums, 5. A punkts jauns, par, pret, atturas, noraidīts. 20. 21. grozījums atkrīt, 22. tikau kundzes orā muta, mutiskais grozījums. Tikau kundze, paldies priekšsādātāji pēc um, st st tam, ka es esmu darbojusies pie kopējās politikas, mums ir jāpadomā, ko ņemt vērā un uh, atlikusī daļa paliek tāda, kāda tā bijusi, kas attiecās uz jūras transportu. Mēs šeit vēlamies uh, uh, mainīt tekstu, which uh, takes uh, into account. Uh, tātad vai ir kādam iebildumi pret šo grozījumu? Ja nē, tad uh, 22 es uh, uzsāku balsošanu par mūzisko grozījumu pār, pret, atturas, pieņemts. 23 piektais B punkts, Marinesku kundze, kas atbalsta par pret atturas pieņemts. 24. grozījums par pret atturas pieņemts. 6a 25. grozījums tikā kundze par pret atturas pieņemts pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 6b punkts 27. grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 28. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. Kompromisa grozījums C septītajā punktā par, pret, atturas, pieņemts. 29 līdz 32 grozījumi atkrīt, mēs pāriem pie 7a punkta, 33 grozījums Marinesku kundze uh, par, pret, atturas, pieņemts. 34. grozījums par, pret, atturas, noraidīts. 35. un 36. atkrīt. 37. grozījums 7b Marinesku par, pret, atturas, pieņemts. 8a mutiskais grozījums, Vlasto grozījums, vai Vlasko kungs ir šeit? Lūdzu, jūsu, jūsu mutisko grozījumu. Kā priekšstādātāja kungs, et beigās gribētu sacīt, ka šādu informācijas kampaņu finansēšana ir svarīga un tā jāņem vērā, lai uh, dalībvalstīm to reģioniem nodot pareizu vēstījumu. Paldies! Vai visiem ir skaidrs, kāds ir mutiskais grozījums, vai kādam ir iebildumi pret mutisko grozījumu? Nav, paldies. Tad balsojam par mutisko grozījumu par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums - dalītais balsojums, pirmā daļa where is, is increasing par pret atturas pieņemts. Otrā daļa and this climate change par pret atturas noraidīts. Pirmā puse pieņemta, otrā puse noraidīta. Otrais grozījums, apsvērums A, lielais A mazais, vlasto grozījums, kas atbalsta par pret atturas pieņemts. Un galīgais balsojums, o, personālais balsojums, sākam balsot. Tā kā visi ir nobalsojuši, slēdzam balsošanu. 33 uh, deputāti balsoja, 34 ieskaitot ar uh, Deveras kundzi, 32 uh, atbalsta, 2 atturs, neviens nav pret. Tagad Deveras kundze ir dabūjusi atpakaļ savu karti, tātad 31 pār, 2 atturas un neviens nav pret. Līdz ar to mm, grozījumi ir pieņemti. Apsveicam referentu. Nākamais punkts darba kārtībā ir um, ziņoju, e, par ziņošanas formātātiem kuģiem. Referents ir e, Sterksa kungs, un e, es došu laiku tiem cilvēkiem, kuriem ir jāaiziet no šīs telpas to izdarīt, un Es nodošu sanāksmes vadību priekšstādātāja vietniekam, lai es varētu vēl pagūt iegriezties lauksaimniecības komitejā. Tad, tad lūdzu vārds um, priekšstādātāja vietniekam. Jā, Jā, es ceru, ka priekšstādātājs mūs nav pametis pārāk, uz pārāk ilgu laiku. Es dodu vārdu Sērksa kungam, lai viņš mums pastāstītu par savu ziņojumu, par ziņošanas formalitātēm kuģiem, kur pienāk kopienas dalībvalstu ostās vai attiet no tām. Priekšsēdētāja kungs. Tas ir tiešām uh, kopienas uh, komisijas komunikācija plāns, es saku to direktīvu. Komunikācijā komisija paskaidro, kā tā vēlas uzlabot piekrastes transportu, atceļot visādi veida šēšus saistībā ar uh, pa jūras ceļiem pārvietojamajām precēm Eiropas Savienības teritorijā. Ir, šeit ir runa par e, ilgtermiņa un īstermiņa pakāpu e, pasākumiem, piemēram, pirmie īstermiņa pasākumi ir e, īstenojami līdz 2010. gadam, tas attiecas uz administratīviem šēršļiem un Pēc tam nākošajā posmā līdz 2013. ir e, rekomendācijas e, dalību valstīm, un trešais posms ir līdz 2020. gadam. Ir vairāk pasākumu, kas ir jāpieņem starptautiskā jūrniecības organizācijā attiecībā uz drošību, piemēram, ir mainījusies drošības e, likumdošana un mēs esam sapraut, sapratuši, ka saistībā ar ostu uh, dokumentu digitalizāciju daudz kas vēl ir jādara. Un tāpēc jaunajā priekšlikumā komisija saka, ka dalībvalstīm ir jāatbilst uh, starptautiskajām prasībām, tā, tas, piemēram, attiec uz Safe Seanet, uz drošas uh, jūras eh, tīklu veidošanu. Un tad arī viss, kas saistīts ar informāciju kravas kuģiem un kuģiem, kas paliek Eiropas Savienības teritorijā, vairs nebūs jāizpild zināmas eh, anketes. Tas ir līdzīgi kā kravas automašīnām kam vairs eh, nebūs jādeklarē savas preces, iebraucot Eiropas Savienībā, izbraucot no tās. Es uzskatu, ka mums ir jāmēģina eh, uzlabot, eh, veicināt piekrastes transportu. Jo kuģu transports, jūras transports ir ļoti dabai labvēlīgs transports, nekaitīgs. Un bieži vien, ja šī veida transportu nevarētu izmantot, tad izmantotu kravas automašīnas. Es uh, centos uh, paskaidrot vairākus uh, punktus komisijas priekšlikumā. Te nav runa tikai par vienkāršošanu, bet arī par harmonizēšanu, un es domāju, tas ir svarīgs faktors. Otra lieta, ko es gribētu minēt saistībā ar šo ziņojumu ir tas, ka te mēs nerunājam tikai par eh, administratīvām formalitātēm saistībā ar transportu, bet arī par muitas noteikumiem. Un uh, muita šai kontekstā varētu būt svarīgāk nekā transports pats. Piemēram, veselības pārbaudes un drošība. Šeit šīs ir visādas uh, dažādas puses šim jautājumam. Ja mēs tam nepievērsīsim uzmanību, tad mēs praksē neko daudz uh, nepanāksim. Mēs, protams, varam apgalvot, ka jānotiek tam vai tam, bet ja netiek mainīti muitas noteikumi, tad uh, patiesībā mēs neko arī nepanāksim. Bet ja mēs darbosimies šādi, kā te tiek ierosināts, tad uh, mūsu mērķi tiks sasniegt. Bet, protams, ka mēs nevaram neko uzspiest Svarīgi ir tas, ka komisijai un pārdomēji jābūt jāzina, kādas ir dažādas apakšnodaļas vai apakšnozares saistībā ar transporta nozari dalību valstīs. Ja šīs dažādās nozars nesarosies, tad mēs arī neko nepanāksim. Un nākošais jautājums ir eh, sarežģītāks padomēji, ne tik daudz parlamentam. Un te ir runa par uh, kopīgas valodas rašanu. Es domāju, ka angļu valoda varētu būt šī kopīgā valoda, kā, kā ir piemēram aviācijā. Un mēs jau esam redzējuši arī kuģošanā un praksē tas jau tā darbojas, tad vienīgi tas būtu skaidri jāpasaka. Un šis te safe sinet būtu E, jāpārbauda centralizēti. Un es pieliku e, rindkopu komisijas e, dokumentam par pieejas pārbaudi. Jo jāņem vērā, ka šajā informācijas sistēmā ir daudz jutīgas informācijas. Mums jāpārliecinās par to, ka uh, valsts iestādes uh, kontrolē, kam ir pieeja un kam nav pieeja šiem, šīm datu bāzēm. Un runājot par eh, elektronisko datu pārraidi, ir daudz cilvēku, kas strādā ar šīm sistēmām, un viņi saka, ir arī vairākas e, iespējamās interpretācijas. Piemēram, faks varētu arī netikt uzskatīts par elektronisku datu pārraides aparātu. Un e, te cilvēkiem būtu skaidri jāzina, par kādām elektroniskām transmisijas e, iekārtām mēs te runājam. Tad arī ir e, īpašas anketas, fal, veidlapas. Un te ir arī runa par īstermiņa un ilgtermiņa mērķiem, piemēram, par pilotēšanu Daži cilvēki vēlējās, lai šis periods būtu īsāks. Es domāju, ka dažos gadījumos šīs uh, e, pilotēšanas organizācija varētu būt uzlabota. Dažkārt ir grūti iekļūt ostās un izkļūt no tām. Uh, tur var būt uh, finansu um, problēmas, bet arī cita veida problēmas strādā ar šiem loču pakalpojumiem kad eh, kapteini saņem savu loču pakalpojumu atbrīvojumu certifikātu, tad tomēr ir dažas problēmas saistībā ar drošību. Es gribētu zināt, eh, ko parlamenta deputāti par to domā. Es domāju, šis jautājums svarīgs. Ja kapteinis ienāk ostā, tad eh, šo individu var pārbaudīt. kapteinim vajadzētu būt uh, pietiekoši prasmīgam tā, lai viņš varētu pats ieiet uh, ostā un viņam nebūtu jāizmanto loču pakalpojumi. Un tas būtu jāpārbauda, vai viņš to var. Un tad uh, runājot par pieguļošajiem sauzemes teritorijām. Es domāju, jūs varat doties no. Uh, no ostas uh, uz, uh, uz uh, sauzemē ieejošajiem ūdens ceļiem. Mēs varbūt varētu kaut ko darīt upju informācijas sistēmas sakarā. Tā ir tā sasmēru RIS sistēma jo bieži vien uh, ostas nav īsti labi izmantojams vien, tikai tāpēc, ka tām nav labas pieejas upju ceļiem. Un uh, te runājot par komisijas uh, priekšlikuma termiņam, tas ir uh, 2013. gads. Un te, protams, ir, ir lielas izmaksas kas ar to varētu būt saistīts. Bet es domāju, ka komisijas priekšlikums ir realistisks. Es domāju, no taktikas viedokļa, ja mēs te runātu par citu datumu, tas nebūtu īsti piemērots. Es domāju, mums tiešām ir jāmērķē uz 2013. gadu, un es ceru, ka līdz tam laikam finansu krīze būs eh, palikusi pagātnē, un tā būs ekonomiskās izaugsmas situācija. Un es ceru, ka tā tad ekonomika atkal atveseļosies, un visas lietas notiks. Taču līdz tam laikam, līdz šim datumam, 2013. gadam, mums ir jānoregulē šī sistēma tā, lai tā tiešām darbotos, un tad cilvēki varēs tajā investēt. Protams, ka varas iestādēm arī būs jādara sava daļa darba šai ziņā. Nu, priekšsādātāji kungs, e, es ceru, ka kolēģi varēs atbalstīt šo direktīvu. Liels paldies! Paldies, taksa kungs! Mm, mēs augstu vērtējam šī ziņojuma kvalitāti un arī jūsu lielo uzņēmību un uh, optimismu saistībā ar krīzes beigām. Un tagad es dodu vārdu ēnu uh, referentam Grandes Paskuālam. Jā, paldies, priekšsēdētāja kungs. Sarsa kungs, e, jūs, jums ir viss mūsu atbalsts šai jautājumā. Sākotnējās debatēs izskanēja doma, ka šim ziņojumam ir daudz trūkumu, bet arī daudz pozitīvo punktu. Vēl ar vienu tā situācija ir tāda, taču neskatoties uz to, jūs, kā vienmēr, strādājat ļoti centīgi, jūs e, runājāt ar visām iesaistītajām pusēm, ar ēnu referentiem, ar mani pašu, Un jums ir izdevies eh, runāt arī ar īstiem ekspertiem, kas jums ir pauduši savas bāžas viņa ikdienas darbā. Es domāju, tas ir ļoti visaptvarošs ziņojums, atklāti sakot. Eh, ja te ir kādi trūkumi, tad eh, tie atainosies grozījumos, kurus es iesniegšu. Un Es te vien esmu ierosinājis 7. panta B punkta, punktam. Es domāju, ka te ir um, mūsu priekšā tiesība akts, kas modernēs, modernizēs eh, jūras transportu, un es ceru, ka padomu jūs atbalstīs tāpat kā Eiropas parlaments. Bet eh, skaidrs, ka mums padomē būs zināmas problēmas jo te būs runa par nacionālajām interesēm. Nu, tad tās varētu būt problēmas, ar kurām mums būs jāsaskaras un kas mums būs jāpārvar. Bet būtībā, lai mēs e, sadarbotos ar padomi, tad būtībā skaidrs, ka mums būtu e, jādzied tāpat dziesma, pārsakot, jā, jāatbalsta tāda pat veida politika. Katrā ziņā es ļoti atbalstu šo ziņojumu. Tas katrā ziņā ir tehniskas dabas ziņojums. Te nav runa tikai par e, debatēm vai valodu, kuru mēs lietot. Tas tiešām ir tehniskas dabas ziņojums. Un tas e, novedīs pie ļoti drošsirdīga politiska lēmuma, kura mērķis ir modernizēt jūras transporta sistēmu, komunikācijas sistēmu Eiropas Savienībā. Nu, kā jau sacīju, man ir kādi pāris grozījumi, par kuriem mēs varētu runāt. Tad tos mēs varam piedāvāt un uh, salikt kopā ar citu šīs komitejas biedru piedāvājumiem. Nu, būti, un tad mēs varēsim vienoties par šo ziņojumu, kas tiks lielā mērā atbalstīts parlamentā. Liels paldies! Tagad vārds uh, eh, Vidanā kungam. Jā, mums šeit ir ļoti nopietna problēma. Un tā ir tā, ka šeit mums ir laba komunikācija. Mēs nākam no komitīs, komisijas labā laikā, un mums ir arī labs ziņojums no referenta puses. Tātad mēs te īsti vairs neko nevaram it kā apspriest vairs. Komisijas komunikācija bija ļoti saulaicīga, ņemot vērā pašreiz, pašreizējo situāciju šajā jomā. Un šī komunikācija daļa no vēl citas komunikācijas par Eiropas jūras e, transporta telpu. Un es domāju, no praktiskā viedokļa būtu svarīgi to pieminēt. Arī Cicēnu referents to minēja. Referents ir bijis vienkārši teicams eh, attiecībā uz viņa attieksmi, saistībā ar to, ka viņš izrunāja ar visādiem kolēģiem, arī no citām politiskām grupām, tika, uzkl... Eh, tika organizēts eh, uzklausīšanas, tika uzrādīts dažādas iespējamās problēmas. Es esmu pārliecināts, ka viņš man pēc tam izmaksās kafiju par visu šo uzslavu, ko es viņam saku. Bet no objektīvā viedokļa tiešām jāsaka, ka viņš varēja uh, apkopot, ir varējis apkopot visus komentārus, kas līdz šim izskanējuši. Un es domāju, ka viens ierosinājums tika interpretēts pozitīvi, un tas ir pār šīs komunikācijas integrēšanu, lai tā tad mūsu jūras transports būtu konkurētspējīgs. Un te ir doma par šo upju transportu, kas neatiec uz visām dalībvalstīm, tomēr jū, upju transports arī šeit e, ir iekļauts šajā direktīvas priekšlikumā. Un skaidrs, ka upju transports ir svarīgs. Es domāju, mums vajadzētu ierosināt, lai komisija paraugās uz pirmo <clears throat> kravas transporta fāze, tas tā tad būtu uh, e, sauzemes iekšienē. Nu, te mēs runājam par vienkāršošanu un harmonizēšanu, bet ierosinājums arī ir arī tāds, ka tad, kad krava nonāk <clears throat> ostā, tad jāņem vērā arī, kāda ir situācija ar upju transportu. Tāpēc domāju, ja jūs tiešām gribat veicināt uh, jūras transportu, jums ir jādomā arī par citiem transporta veidiem. Un jums ir jā, jāpanāk, lai komisija uzlabot arī citus aspektus, piemēram, muitas uh, administratīvie pasākumi. Dažkārt tas nenotiek ostās, bet uh, sauzemes. Un līdz ar to komisijai arī būtu jāizskata šis aspekts un jāparaugās. Uh, kā krava tiek pārvadāta. Un ne tikai šajā jūras pārvadājuma posmā. Un ir kaut kas, ko es gribētu sacīt par trešo pantu. Te ir definīcija par datu transmisijas sistēmu. Man jāsaka, <laughs> jāatzīst, es ar šīm programmām neesmu iepazinies, kā šīs operāciju vadības programmas darbojas. Man šķiet, ka tam vairāk vajadzētu būt kā ierosinājumam nekā kā skaidrai tādai definīcijai. Mm, man vienkārši rodas jautājums, vai tikai šīs programmas varētu izmantot ostās. Ja mēs te ieviešam programmu nosaukums direktīvā, tad līdz ar to direktīva kļūs pārāk stingra, ierobežojuša, un tad rīt kāds pamodīsies un atklās, uh, jaunu programmu. Varbūt kāds nākotnes Bills, Bills Gates e, piedāvās fantastiskus risinājumus. Un tad tā kļūtu par mūsu kopīgo datoru valodu. Kā, piemēram, angļu valoda būtu kopīgā komunikācijas valoda. Bet, nu, tas ir tā, cita starpā mēs par to varam padomāt. Es esmu pārliecināts, ka e, referents e, šo aspektu ir izpētījis daudz smalkāk nekā mēs. Nu, ja man būtu viens komentārs jāsniedz, tad tas arī būtu tas vienīgais, ko es varētu sacīt. Mm. Es domāju, ka daudzas politiskās grupas un kolēģi ir gandarīti ar šo dokumentu, nekāda grozījuma nav nepieciešama. Es domāju, mūsu kolēģis ir ņēmis vērā visus mūsu komentārus līdz šim un viņš tos ir iekļāvis tādā veidā, lai nodrošinātu, ka parlaments ir galva ir pirmajās rindās, kaut gan eh, komisija kā ir ierosinājusi šo direktīvu. Un eh, šis, eh, šis sadarbības rezultāts starp komisiju un parlamentu būt, varētu būt pozitīvs, bet es arī negribu tā negatīvi domāt par padomi. Es domāju, ka te nav runa par to, ka mēs varētu cīkstēties ar padomi. Bet saistībā ar dažām dalībvalstīm varētu būt problēma ar termiņiem, un te es piekrītu referentam, mums ir stingri jāpaliek pie mūsu termiņiem, pie tā, ko mēs esam izvirzījuši. Un tā tad tas būtu jāizdara līdz 2010. gadam. Merci, monsieur le, le président. Paldies, priekšstādātāja kungs. Zaļo grupas vārdā, pie kuras es piedaru, es gribētu sacīt, ka mēs atbalstām šī ziņojuma būtību, gan tā tekstu, gan arī tā uh, domu. Uh, Ļoti lielā mērā šis ziņojums uzlabo komisijas mērķus, kas tā tad ir vienkāršot navigāciju, un tas ir spērs pat soļus tālāk saistībā īpaši ar grozījumiem, te ir runa par procedūru harmonizāciju, un šīs aspekts mums šķiet ļoti svarīgs mērķis vēl neņemot vērā arī šos uh, tehniskos aspektus. Un īpaši augstais vērtēju, starpsa kungs, novatorismu, um, runājot par šo termiņu 2013. gadu, un, un tā ir lielā grība, kas ir eh, izpaudusies viņa darbā, un tas nav kaut kāds abstrakts mērķis, bet viņš tiešām acīm redzam rēķinās ar to, ko var panākt. Un mēs atbalstām šo ziņojumu ne tikai tāpēc, ka tehniski apsvērumu dēļ tas e, padara darbību efektīvāku, bet arī tāpēc, ka tas e, veicina šo te jūras transportu, kas e, pat mazāk izmešu un kas ir dabai no ekoloģiskā viedokļa labvēlīgāks. Un līdz ar to tas arī būtu atbalstāms transportāms. Neskatoties to, man ir divi komentāri pārsteksa kunga ziņojumu. Runājot par valodu, gan runāto uh, valodu, kurā runā, gan informātikas valodu. Runājot par uh, valodu, kurā runā, mēs, protams, pilnīgi iestājāmies par valodu daudzveidību Eiropas Savienība. Tomēr mēs arī iestājamies par šo kopīgās komunikācijas valodas principu kuģošanā. Ja mēs uh, tomēr vēlamies šo harmonizāciju, tad skaidrs, ka mums ir jāizvēlas kāda kopīgā valoda. Bet no otras puses, ja tiek izmantota angļu valoda, komunicējot ostām, tad nevajadzētu to izvirzīt kā tādu diktātu. Tomēr, ņemot vērā to, mums ir jāņem vērā arī tas fakts, ka angļu valoda mazās valsts, mazās uh, ostās nav īpaši izplatīta un uh, tāpēc Mēs uh, gribētu, lai mazajām ostām būtu iespēja pamazām pāriet pie šīs te kopīgās valodas, kuru pat labam viņi, viņas varētu, viņi varētu uztvert kā tādu ierobežojumu. Un runājot par elektronisko datu transmisijas sistēmu, mums šķiet ļoti pozitīvi, ka šī te kopīgā valoda varētu nodrošināt labāku harmonizāciju, tomēr jums būtu vairāk e, jāuzsver šis e, saskaņotības aspekts, aspekts un sastarpējās izmantojamības aspek, aspekts arī saistībā ar Safe Sīnet. Un šajā jaunajā procedūrā eh, būtu jāievieš nedaudz skaidrākas, eh, nedaudz skaidrāk mehānismi, lai Eiropiešiem nerastos iespējas, ka viņiem tā akal, viņi akal tiek ierobežot. Liels paldies! Eh, skaidrs, ka mēs vēl dažus labus te dzirdēsim mazajās ostās protestējam. Lūdzu, nākošais runātājs. Paldies, priekšsums. Es ECR grupas vārtā gribēju pateikties Stērka kungam, kurš bija referents. Viņš eh, šo darbu ir paveicis ļoti lieliski. Eh, viņš, principā, tas bija tāds seminārs kas deva mums iespēju runāt ar daudziem ekspertiem, kas ir eksperti šajā industrijā. Es domāju, ka tas bija ļoti noderīgi, kas attiecās uz ziņojumu. Mēs saprotam, ka tas, ko mēs šeit darām, nenozīmē, ka mums ir jānonāk pretrunā ar citām starptautiskajām uh, citiem startautiskiem līgumiem mums ir jāiet uz priekšu, un es domāju, ka principā šie grozījumi ir ļoti, ļoti labi. Kas attiecās uz 23. grozījumu, es domāju, ka tas ir pat ļoti labs grozījums, jo tas uh, ņem vērā vienoto tirgu, ja mēs uh, runājam par dalību valstīm, tāpēc mēs ļoti to atbalstām. Kas attiecās uz elektronisko datu pārraidi, uh, Es um, principā mums uh, nav nekādu iebilžu pret uh, to, ka tā ir jāsāk 2013. gadā. Tomēr mums iespējams būtu jāņem vērā to, uh, ka mm, piekrastes kuģniecība, jo mēs uzskatām, ka principā šis datums ir ļoti labs. Mums būtu nepieciešams pārbaudīt, vai visi to spēs ievērot. Un mēs uzdevām ekspertiem jautājumu par to, es nezinu, vai varbūt uh, Stērka kungs man var šeit palīdzēt, bet uh, mēs uh, skatāmies uz dalību valstīm un uh, tika uzdoti jautājumi par kravām un par kravu pārvadājumiem Eiropas Savienības iekšienē. Kā mēs um, to varam atrisināt, uh, ja skatāmies dokumentāciju? jo šī darba mērķis ir atvieglot um, kuģu satiksmi Eiropas Savienībā. Es gribēju saņemt nelielu skaidrojumu. Un visbeidzot, um, uh, mans kolēģis jau šeit pieminēja kopīgo valodas jautājumu es esmu cilvēks, eh, kurš galvenokārt runā angliski, un tā ir man dzimtā valoda, tomēr es nedomāju, ka mums eh, nevajadzētu būt pārāk um, izvērīgiem šajā jautājumā. Angļu valoda jūrniecībā tiek galvenokārt arī izmantota, bet ja jūs paskatāties uz mazajām ostām, tad uh, iespējams, ka tur ir uh, pa, iespējams panākt lielāku elastību. Kad uh, Sterka kungs rīkoja savu nelielo uzklausīšanu, mēs par šo jautājumu jau runājam. Un es uh, nesen biju atvaļinājumā uz liela kruīza kuģa, un, protams, ka ostās viņi nerunā angliski. Ko jūs darat šeit, ja, teiksim, zvejnieki nerunā? tekoši angļu valodā. Tomēr, eh, kas attiecās uz rūpniecību lielā, lielajiem kuģiem un lielajām kuģošanas kom kompānijām, tad uh, viņi parasti ir spējīgi risināt dialogu vietējā līmenī. Es domāju, ka tas būtu pragmatiski, bet es nezinu, vai tas īstais ceļš uz uh, priekšu. Tas ir um, Uh, uh, Starka kungs uh, to ir ļoti labi atspoguļojis, un daži citi kolēģi jau uzdev šo jautājumu. Mēs atbalstīsim Starka kunga ziņojumu, un cerams, ka mēs varēsim virzīties priekš cik vien ātri iespējams. Lielas paldies! Merci, Foster. Paldies, Fosters kundze! Šķiet, kā, ka te viss iet pilnā sparā. Tagad mēs uzklausīsim, kurš tagad runās. Ā, ah, jā. Kūna kungs, vispirms. Vārds jums. Danke, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšstādātāji. Es gribēju pateikties Stērka kungam par viņa ļoti interesanto ziņojumu. Ne tikai tādā izpratnē, ka es paguvu izdzert eh, jau kafiju. Bet man ir divi jautājumi, kas eh, attiecās uz ehm, vispārējo sistēmu, ko mēs varētu šeit iekļaut. Runājot par krāvu datu nosūtīšanu, mēs runājām par um, ehm, RIS sistēmu, kur tiek iekļauti ļoti daudz gadi par krāvu, par eh, kuģa uzbūves principu un tā tālāk kas attiecās uz kravām un kas attiecās uz um, um, krava izkraušanu un um, iekraušanu, es uh, gribēju jautāt uh, komisijai, cik lielā mērā Galileo šeit spēlēs kādu lomu. Ja mēs orientējamies uz 2013. gadu, vai mēs uh, varam izmantot um, Galileo kā satelītu navigācijas sistēmu? Un otrkārt, es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi un ļoti labi, ka mēs um, atvieglojam loča pakalpojumu izmantošanu, jo principā ir kuģi, kas ik nedēļu ienāk vienā ostā un reizēm varbūt uh, kuģis kapteinis uh, šo ceļu zina pat labāk nekā locis, kurš uh, tur ir tikko sācis strādāt. Es domāju, ka, protams, mēs uh, varam noteikt uh, noteiktas pārbaudas un ieviest noteiktas pārbaudas, un tad kapteinis varētu saņemt noteiktu apliecību, ka locim viņam vairs nav jāskatās par plecu, ka viņš uh, zina piestātnes, viņš zina dokus un ka viņš tur var droši piestāt. Vai mēs to varētu iekļaut šajā ziņojumā? Paldies, Kūna kungs. Tagad vārds Vandelen kungam lūdzu. Stars kungs, liels paldies par eh, šo atzinu priekšlikumu. Manuprāt, eh, tur ir apvienota gan real, realitāte ar ambīcijām. Un tur ir vairāki punkti, par kuriem tomēr es joprojām domāju, kuriem es vēlos pievērst jūsu uzmanību. Gun kungs atsaucās uz uiteindelijk als. Lodžu pakalpojumiem. Jūs teicāt, ka mums vajadzētu ļaut dot kapteiņiem iespēju pašiem iebraukt ostās, bet tajā pašā laikā. Tajā pašā laikā ir īpašas teritorijas, kur tiešām ir vajadzīga īpaša pieredze, lai varētu ievest kuģi ostā, tāpēc es vēlētos tikai norādīt uz to, ka eh, tur var rasties grūtības. Dažās uh, teritorijās būtu, iespē, eh, būt, būtu labi, ja tur būtu specializēti darbinieki, kas varētu veikt loču pakalpojumus. Man interesē šis, šis saistība ar upju informācijas sistēmu. Un tad vēl ir jautājums par valodu. Tātad va, va, izmantojamai valodai vajadzētu būt angļu valodai. Bet ja jūras sistēma tiks apvienota ar sevsī net sistēmu, ar, ar, ar RIS sistēmu, es domāju, ka vajadzētu būt ciešāk apsaitēm ar jū, jūras transportu un iekšzemes ūdeņu transportu. Un attiecībā uz iekšzemes transportu tur ir aizvien vairāk darbinieku no dažādām valstīm, piemēram, no fi Filip tur ir ļoti daudz filipīniešu, kas strādā uz kuģiem. Un tad, tad eh, ārzemnieku skaits, kas eh, strādā eh, iekšzemes ūdeņos, tad, tad šis skaits visu laiku pieaug, un tāpēc angļu valoda būtu labs risinājums. Un trešais punkts. Trešais punkts, kur vēlējos pieminēt, ir tas, ka dažkārt uh, šī nesaprašanās valodas ziņā var izraisīt negadījumus, un tāpēc vajadzētu būt vienai valodai, kas e, tiktu izmantota arī iekšzemes e, ūdens e, ceļu transportā. Un tad tie bija tie punkti, uz kuriem es vēlējos norādīt attiecībā uz šo ziņojumu. Paldies! Jā, labi, tad eh, citu runātāju nav, es eh, dodu vārdu atkal Steiksa kungam. Kas tad vēl grib runāt, prasa priekšsēdētājs? Vai varētu lūdzu uzklausīt komisiju priekšsēdētāju kungs? Jā, jā, priekšsēdētāju kungs. Saka, lūdzu, vārds komisija. Paldies, priekšsēdētāju kungs. Paldies eh, referentam par izsilu ziņojumu dzirdēt pozitīvus komentārus no citiem eh, lot, komisijas, komitejas locekļiem. Es domāju, ka eh, re, referents norādīja skaidri, ka tad iebraucot Vācijā, mums ir ļoti dažādas kontrolas. Un ja mēs vēlamies padarīt jūras transportu efektīvāku, tad mums ir šī problēma, ka jūras transports, tad, ja tas ir regulārs, tad, tad mēs eh, veicam dažādus pasākumus, eh, cenšoties atvieglot eh, šo transporta veidu. Tad, tad ieviešam dažādus noteikumus, bet likumdošana, kas saistīta ar jūras transportu, uh, kur mēs esam tad eh, šajā procedūrā? Zviedrijas prezidentūras laikā ir bijušas daudzas sanāksmes padomē, un pēdējā padomē mēs vienojamies par kopēju pieeju. Un to mēs kā komisija esam saglabājuši mūsu pozīciju. Tomēr mēs esam pret šo te, e, termiņu. Mēs nu nedomājam, ka ir kāds iemesls tam, lai būtu ļoti lieli, liela kavēšanās. Bet ja mēs vēlamies ievērot 20, 20, 2020 komisiju, tad ir daži, dažas lietas jāņem vērā. Pirmkārt, sevis īnet ir biežāk jāizmanto, kas arī e, no 2011. gadā būs obligāts. Un dalībvalstīm ir pienākums e, ievies šo sistēmu, un tur ir bijis liels progress šajā ziņā. EMSA mūsu aģentūra arī tur ir piedalījusies, un arī attiecībā uz muita, muitu, jo muita. Some... Jo e-muita 2013. gadā tad, tad tiks ieviesta. Ne? Un, bet tomēr mazajās ostās ir tā, ka tātad mēs, mēs vēlamies to visu, visu procesu vien, vairāk vienkāršot. Attiecībā 2003, tas bija par 2013. termiņu. Attiecībā uz citām eh, daļām, uz citām lietām, kas tik minētas, ir cits lietas, kas tomēr nebija iekļautas eh, padomas eh, tad, tad, eh, viedoklī, bet kas mums tomēr būtu jāņem vērā, piemēram, pieejas kontrola, kas ir ļoti svarīga, un mums ir jānodrošina tas, lai um, ne, ne visiem būtu pieeja informācijai, jo tur var būt komerciāls intereses. Elektroniskā daļa būtu ļoti labi. Find that is if indeed maybe... Varbūt nebūtu, tad nav tik svarīgi, lai būtu viss direktīvas teksts, lai mēs varētu izmainīt uh, tehniskās lietas. Vienu mirklīti ir kāda problēma. Mums ir problēma ar tulkojumu, te ir kaut kāds uh, blakus troksnis mikrofonā, saka priekšsēdētājs. Tagad ir kārtība. Mums ir arī grūtības ar gaisu šajā telpā, jo mm, te vajadzētu izvēdināt. Es, ka ienācu šeit, man gandrīz galvas sāp, sākās. Es tagad jūs dzirdu, vai tagad ir labi? Jā, paldies. Tātad es atgriezīšos pie ies, ie, tā, ko es iepriekš sacīju. Acīm redzot, šī te skaņas problēma ir atrisināta, tad mēs risināsim šo gaisa ventilācijas problēmu. Man šķiet, ka šodien viss vienkārši tiek sabotēts. Tātad es eh, atgriežos pie tā, ko teicu, tātad piekļuvas kontrola, kā jau teicu, ir svarīga. Elektroniskais formāts, elektroniskā metodoloģija, kas tiek izmantota, eh, kas ir, kas ir minēta direktīvā, tātad eh, iespējams mums nevajag visu sarežģīt, to iekļaujot direktīvā. Attiecībā uz transportu, tas ir ļoti interesanta doma. Es domāju, ka attiecībā uz eh, sastarpējās savietojamības tehnisko daļu tas viss tur ir iekļauts, bet ir jāmin tas, ka, lai atvieglotu šo transportu, ja konteiners eh, turpina savu ceļu iekšzemē, tad, eh, tad arī tas ir kaut kas tāds interesants, ko var pārbaudīt. Es domāju, ka tas ir ļoti labi, lai būtu šāda ideja un lai nebūtu tikai šī vienkāršošana, un lai lietas tiktu harmonizētas attiecībā uz valodas jautājumu. Jā, tad, tad attiecībā uz jūru mēs varam būt godīgi un teikt, ka angļu valoda e, praktiski ir e, vienotā valoda, kas tiek izmantota. Īpaši tāpēc, ka ir ļoti dažādu, e, tur, tur stāv dažādu tautību cilvēku. Un, protams, ka angļu, tomš, protams, ka angļu valoda ir daļai angļu, daļai, daļai piemēram, filipīniešu valoda. Uh, Tomēr galvenajās ostās eh, angļu valoda ļoti atvieglo komunikāciju. Tāpēc Solas konvencija, šī drošības konvencija, tajā minēts, ka tā ir vietējā kop, kopīgā valoda, kas, kas tiešām atvieglo drošību. Es domāju, ka principā, kā jau minēju, mēs piekrītam šim te ziņojumam. Tas ir ļoti noderīgs. Kā mēs varam vienoties par nolīgumu ar kā, par padomi? Viņi ir uzlabojuši savu tekstu. Un tas tad jau ir iekļauts viss padomas tekstā. Tāpēc mums tiešām ir jāstrādā nākamos mēnešus, lai mēs varētu izveidot eh, kopēju tad nolīgumu pirmajā lasīmā, jo visi vēlās, lai šī problēma tiktu atrisināta pēc iespējas ātrāk un lai jūras transports tiktu vienkāršots. Un tad, tad eh, tur ir jautājums arī par, eh, par drošību, par muitām. Un vēlāk mēs redzēsim, kā to var darīt tieši ar šo elektronisko programmu, ar Galileo jo tādā veidā varēs eh, nu, noteikt nu, vieglāk eh, atrašanās noteikšana. Tāpēc eh, paldies referentam un visiem, kas piedalījās šajā noderīgajā diskusijā. Paldies! Paldies! Tagad, lūdzu, Sterka kungs, jūs varēsiet eh, noslēgt šīs debates, kas reizē bija gan vispār labvēlīgs, gan ļoti pozitīvs tieši jums. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Un arī paldies kolēģiem par viņu ļoti labvēlīgiem vārdiem. Un ieskaitot arī komisijas pārstāvju, ja mums bija viedokļu apmaiņa, patiesībā vairākas viedokļu apmaiņas pēdējo mēnešu laikā. Es ceru, ka es varēšu uzlabot eh, situāciju, pateicoties kolēģi iesniegtiem grozījumiem. Un kāpēc gan ne? Nu, tik uzdot vairāk jautājumu par tehniskajām specifikācijām, vai, tie, vai šie noteikumi nav pārāk stingri. Uh, Es eh, savu liktevi nododu to cilvēku rokās, eh, kas ir eksperti šai jomā. Tie ir cilvēki, kas eh, strādā šai nozare, un tie ir cilvēki, kas, par kuriem tiek domāts iesniedzot grozījums, un tie ir cilvēki, kas ir ierosinājuši tieši šādu lietu gaitu. Tomēr Ja šie grozījumi nav pareizi, jūs varat būt pilnīgi pārliecināti par to, ka es ļoti skaidri teikšu, ka labi, mums te nav jāsaka tēma X, mums jāsaka tēmā. Nu, runājot par uh, valodu. Starptautiskā jūrniecības organizācijā un uh, Solas konvencija ir minēts, ka komunikācija uz kuģa un starp kuģiem un starp kuģi un osti ir jānodrošina komunikācijas drošība. Attiecībā uz drošību ir ļoti svarīgi, lai mēs cits cits saprastu, un tāpēc šai saziņai nav jābūt eh, sarežģītai. Uh, Te mēs nerunājam par kaut kādiem filozofiskām viedokļu apmaiņām. Mēs runājam par ļoti vienkāršu valodu, kurā ir konkrēti termini, kas tiek izmantot bieži. Bieži vien ir veidlapas pieejams vairākās valodās, un jūs zināt, ka pirmajā sadaļā ir tāda lieta, otrajā sadaļā cita. Un, un ja mums tas viss ir vienā valodā, tad uh, situācija būs vienkāršāka. Nu, bet te mēs runājam par nu, tādu to vispār pieņemto konvenciju. Mm, par to, kāda valoda tiek izmantot. Un Fosters kundze, ja es pareizi jūs sapratu, ja jums ir uh, kuģis, kuram ir krāva e, Eiropas Savienībai, viena daļa krāvas Eiropas Savienībai, cita kaut kam, kaut citam bieži vien tā viss nenotiek. Tad, eh, piemēram, ir tas konteiners uz kuģa un tas uh, paliek uh, slēgtā veidā, slēgts. Bet uh, konteiners būtu jāatver ostā, jo citā tad būtu jāizpilda konkrētas kaut kādas veidlaps, bet man šķiet, ka ļoti reta šāda situācija vispār ir. Un šādas administratīvas formalitātes vispār nepastāv līdz ar to. Bisei kungs runāja par mazajām ostām. Man šķiet, ka man būs jāparaugās uz jūsu grozīm, bet mums te jābūt ļoti uzmanīgiem. Investīcijas, kas ir nepieciešams ostās, nav um, milzīgas. Šī pietiek ar to, ka jums ir dators un tad jūs varat pieslēgties šai sistēmai. Jums nevajag milzīgu datoru tehnoloģijas centru lai pieslēgto šai sistēmai. Situācija ir vienkārši un skaidra, bet, ja ostām ir problēma šai ziņā, tad mums jāparaugās kopā ar komisiju, kāda šīs problēmas ir un kā tās varētu būt risināmas. Bet eh, es drīzāk gribētu sacīt, ka mēs varbūt mazajām ostām sniegsim, eh, piešķirsim vairāk laiku un tad mēs arī definēsim, ko nozīmē mazās ostas. Bet katrā ziņā es būtībā pozitīvi raugos uz jūsu grozījumu, bet tajā pašā laikā mums ir jābūt ļoti uzmanīgi. Un uh, tagad pievēršos tam, ko sacīja Kūna kungs. Par uh, uh transporta sistēmu. Te mēs runājam par eh, kravām, kas var būt bīstamas. Jā, bet te, te ir runa par visādu veidu kravām. Te nav runa tikai par eh, to eh, kravu, kas ienāk un kas iznāk, un te nav runa tikai par jūras transportu. Mēs te runājam vispārīgāk, jo. Um, tādam pārvadātāju kuģim varētu būt ļoti īss dokuments, mums nav nekādu bīstamu krāvu, bet ja jums, piemēram, ir kuģis ar eh, simtiem konteineru, tad jums vajadzētu būt kādai veidlapai, mm, kurā plašāk būtu uzrakstīts, ka nevienā no šiem konteineriem nav bīstams kravs. Un ja ir kaut kāda saikne ar to, ar, ar šiem bīstamajiem, bīstamajām vielām, tad, protams, šai ziņā tomēr paļautos uz ekspertiem. Šī ir viena no tām jomām, kur varētu izmantot uh, Galileo, lai individuāli identificētu konteinerus, ja tas vispār ir no ekonomiskā viedokļa iespējams. Jūs varat vienkārši izveidot sārakstu, kas paliek Eiropas, eh, no tām precēm, kas paliek Eiropas Savienībā. Un tad eh, savukārt būs saraksts eh, tām kravām, kas dodas uz trešām valstīm. Ja visu šos konteinerus varētu izsakot elektroniskā veidā, tad tas būtu lieliski, bet nu, mums vienkārši Mm, jāparaugās, kad mēs nonāksim līdz šai fāzē, pat labāk mēs vēl neesam tik tālu tikuši. Jo te tā tad tiek novilkta robeža starp Eiropas Savienības kravām un trešo valsts kravām. Nu, tagad runājot par loču pakalpojumiem. Es domāju, būtu vērts paskatīties eh, šo jautājumu sīkā. Mēs, protams, negribam nekādā veidā riskēt šai ziņā. Ja dalībvalsts vai kāds reģions, kas ir atbildīgs par eh, loču pakalpojumiem, tad eh, var, piemēram, paredzēt eh, obligātos loču pakalpojums Baltijas jūrā, piemēram, ir tāds pienākums izmantot šos pakalpojumus. Es nesaku, ka mums tas noteikti būtu jāievēro, bet es tikai saku, ka darā, dažās dalībvalstīs uh, eh, loģiski pakalpojumu certifikāts ir pakļauts noteikumiem, kurus izpildīt ir ļoti grūti. Mums tad vajadzētu šeit nolīdzināt uh, šo situāciju, izstrādāt tādu sistēmu, lai uzlabotu piekrastes transportu, jūras transportu. Es esmu dzirdējis dažus kapteiņus sakām kāpēc viņi izmantoja šādu šo ceļu un ne citu. Bet viņi to var darīt tikai tad, ja viņi uh, vairākas reizes mēnesī apmeklē konkrēto ostu. Un tad mums būtībā ir jāparaugās uz kādu noteikumu pamatu tiek piešķirti šie certifikāti un uh, Eh, dažkārt eh, tas vienkārši tiek darīts, lai aizsargātu mm, kādu interesi. Es domāju, ka parlamentā mēs esam panākuši vienošanos, bet jautājums ir šāds, kas notiks padome. Padome varētu nepatikt šis termiņš, tā ir, bet es domāju, mums tomēr ir jāpastāv uz šo mūsu termiņu. Es zinu, ka padomē ir runa par to, eh, ka šo direktīvu varētu neīstenot dažās dalību valstīs, kurām nav šī piejūras piekrasts zona. Bet eh, tad, ja ir eh, dalība valsts, kurai, kurai ir kūģi, kuras izmanto kuģi transportu, tad tām, protams, būtu jāīsteno šī Uh, šie, šis tiesību akts, bet es domāju, parlamentā daudz diskusiju par to nevarētu būt. Es domāju, varētu būt diskusijas par valodu un par uh, loģu pakalpojumiem. Mm, Padomēji, tur varētu būt situācija diezgan sarežģīta. Komunikācija ir runa par ilgtermiņu. Loģu pakalpojumi sākotnēji bija vispār uh, ostas pakotnes sastāvā, bet, nu, es esmu pārliecināts, ka padomē par to vēl spriedīs. Un es domāju, dalībvalstīm ir noteikti jāzina, par kādu termiņu šeit ir, un katrā ziņā liels paldies par jūsu sadarbību, un es ceru, ka arī padomē diskusijas būs auglīgas, tas vienmēr ir ļoti interesanti. Un tad, atgriežoties parlamentā, mēs varēsim šo jautājumu atrisināt. Es jums pateicos, saka priekšsēdētājs, es vēl gribētu norādīt, ka, ka grozījuma iesniegšanas termiņš ir 25. Mm, februārs 22. martā tie tiks izskatīti komisijā 23. martā un, un debats plenārsēdē būs šī gada mājā. Liels paldies par šīm debatēm. Šis ir ļoti svarīgs jautājums. Un tagad mēs pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. Tad tā tad ir. Uh, atzinuma projekts eh, par 2008. gadu budžeta izpildes apstiprināšanu. Es vispārējais budžets. <laughs> Es ceru, ka eh, Ineša Jālesender vēl varēs eh, te mazliet izteikties par šo. Paldies, priekšstādātāji, saka Senderses kundze. Atvainojiet, ka mēs nedaudz um, atkāpāmies no uh, no sekošanas mums šeit bija dažas eh, iekšējas lietas, ko vajadzēja nokārtot, bet es priecājos, ka man ir dot iespēju izteikties. Es, eh, man šeit, šajā komisijā mm, pildu divas lomas, jo es eh, esmu gan transporta komitejā, gan budžeta kontrols komitejā, un tādējādi man ir šeit divkārša saistība par budžeta izpildes apstiprināšanu. Es uzskatu, ka diskusijas, kas mums notika par šo jautājumu, bija ļoti labas, un uh, kolēģis Jensena iesniedz ļoti labus uh, priekšlikumus par aģentūrām. To mēs vakardien visi redzējām. Tomēr vispirms um, es gribēju uh, uh savā uh, atzinuma projektā es uzskaitīju faktus, uh, un uh, norādīja uz uh, konkrētajām aģentūrām, kas ir iekļauts šajā atzinumā. Es norādīju arī uz dažām lietām, kas uh, visu laiku atkārtojas. Tā ir tāda problēma, ar kur mums nāks saskarties um, ik gadu no jauna, un mēs uh, komisijai jautājam, kāpēc dažās aģentūrās ir nepietiekama līdzekļu apgūve. Uh, nepietiekams izlietojuma līmenis, piemēram, satiksmes drošībā vai pasažieru tiesībām paredzētās maksājuma apropriācijas nav apgūtas. Un mēs redzam, ka šie pakāpa pasākumi tiek veikti pakāpeniski, tomēr mēs redzam, ka maksājuma apropriācijas ir apgūtas tikai 27% līmenī. Es ceru, ka komisija man varēs to paskaidrot, kāpēc tas tā notiek. Vēl es norādu to, ka um, revīzijas palāta ir salīdzinājusi uh, izpētes un attīstības politiku ar transporta politiku, un iepriekšējā pārbaudē galvenokārt uh, notika uh, koncentrēšanās uz izpētes un attīstības politiku, mazāk uz transporta politiku. Tāpēc es um, trešajā punktā aicinu, uh, lai parlaments prasītu palielināt um, finansējumu Eiropas transporta tīkliem. Tomēr mēs aicinām arī uh, nacionāliem budžetiem uh, stingrāk iesaistīties uh, šajos jautājumos, gluži tāpat kāds notika ar struktūra fondiem. Uh, Un uh, es uzskatu, ka dalību valstīm TNT uh, projektu izveidē būtu jāpiedalās. Vēl viena problēma ir Galileo. Man šķiet, ka situācija šeit uh, dara bāžas. Un uh, šajā komitejā mēs esam uh, ne tikai cieši sakoši Galileo projekta attīstībai, bet mēs esam ļoti rūpīgi sakoši līdz arī budžeta līdzekļu izmantojumam. Uh, un es domāju, ka mums šeit būtu jāstāda augstākas prasības nekā līdz šim. Protams, arī šeit mēs runājam par izlietojuma līmeni. Pašlaik uh, mēs piedzīvojam krīzi, ir sākusies jauna daudzgada finanšu plāna izstrāde. Es uh, negribu šeit tāpēc ieslīgt detaļās, jo ceru, ka komisija mums to varēs pastāstīt. Eh, kas attiecās uz eh, kļūdas līmeni, tas eh, arī manā atzinumā ir minēts. Mēs uzskatām, ka kļūdas līmenis ir pārāk liels. Mēs uzskatām, ka vajadzētu divkāršo centienus, lai nodrošinātu, ka šis rādītājs būtu zemāks par 2%. 2 līdz 5% ir pārāk augsts līmenis. Eh, to, protams, eh, veic eh, dalību valstis, bet mēs uzskatām, ka nav pieņems, ka pēc tik daudziem gadiem kļūdu līmenis joprojām ir tik augsts. Kas attiecās uz Eiropas transporta tīkla izpildu aģentūras gada pārskatu, revīzijas palāca sacīja, ka tas bija likumīgs un pareizs, tur nav īpaši kļūdu. Tomēr, neraugoties uz to, <clears throat> ir kavējumi darbā pieņemšanas jomā. Uh, Protams, ka personāls šeit sastāv no ekspertiem, kuriem ir ļoti konkrēta specializācija, bet tas mūs dara bažīgus. Un vēl es vēlējos pieminēt šīs kategorijas budžeta līdzekļu, budžeta izpildes apstiprināšanu Varbūt komisija varētu paskaidrot, uh, kāpēc Marko Polo programma ir uh, nepieteikamā līmenī izlietojusi līdzekļus. Jebkurā gadījumā es uh, labprāt uzklausītu, ja kolēģiem būtu kādi grozījumi. Man ļoti interesē, ko kolēģi par to varētu sacīt. Mm, kas attiecās uz turismu, tad es pieļauju, ka šeit tas varētu būt aktuāli. Līdz šim no komisijas mēs par šo jomu nesam neko daudz dzirdējuši, bet arī šeit ir vērojams ļoti zems izlietojuma līmenis. Man nebija pietiekami daudz laika šo jomu iekļaut savā atzinumā, bet tas varbūt notiks vēlāk. Un, kā jau teicu, gai, ļoti priecājos par jūsu uh, izte, jūsu komentāriem. Paldies, Sanders kundze. Šobrīd dodu vārdu Kaštas kungam. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Galu galā šī diskusija turpinās no vakardienas. Vakar mēs runājām par aģentūru budžeta izpildi. Tomēr budžeta izpildes apstiprināšana ir arī politisks solis, un to mums šajā komitejā vajadzētu paturēt prātā atvainojiet, izskatās, ka atkal ir problēmas ar kādu no mikrofoniem. Trešā kabīne. Es jūs ļoti slikti dzirdu franču kanālu, saka priekšstādātājs. Uh, labi, tagad es dzirdu, jūs varat turpināt. Šobrīd nav ieslēgts mikrofons vārds kabīnē. Dat is best wel. Is dat beter zo? Ja, ik zie het. Ja, bedankt. uh. <laughs> Eh. Vai tagad ir labāk? Jā. Eh, galu galā mēs uh, turpinām diskusiju par uh, budžeta izpildes apstiprināšanu. Tā jābūt politiskai diskusijai, ne tikai faktu konstatācijai, jo bieži vien tie ir ļoti līdzīgi Šeit patiešām ir tā, ka izlietojuma līmenis eh, atsevišķās jomās ir ļoti zems. No otras puses, tad, kad uh, mēs sagatavojam budžetu, šī komiteja vienmēr cīnās, lai finansējums tiktu uh, palielināts un lai maksājumu apropriācija un saistību apropriācija līmenis būtu apmēram vienāds. Es eh, domāju, ka iespējams ir ļoti interesanti, ka šai komitejai ļoti svarīgās jomās, tādās kā drošība, tādās kā Marko Polo, kas nodarbojas ar ļoti svarīgiem projektiem, mēs redzam, ka šeit eh, līdzekļu izlietojuma līmenis ir bijis eh, mazāks par 40%. Tad rodas jautājums, kāpēc šis līmenis ir tik zems un iespējams eh, šeit ir nepieciešams uzklausīt eh, priekšlikumus. Es atceros, ka iepriekšējās diskusijās mēs runājam par to, ka Marko Polo iespējams ir jāmaina kritērija. Eh, varbūt tas ir saistīts ar um, šo nepietiekumu izlietojumu līmeni, vai šeit ir notikusi kāda attīstība. Runājot par Galileo, mēs, es domāju, ka mēs tikko jau dzirdējām paskaidrojumu, un es domāju, ka viss uh, Uh, process ir nepietiekami bijis finansēts. Līdzekļi, kurus uh, mēs esam piešķīruši, mm, nav bijuši pietiekami. Mēs runājam šeit par 2,5% um, kļūdas līmeni izlases veiktā darba, izlases veiktājās pārbaudēs. Uh, Eh, cik lielā mērā tas attiecās uz vispārējiem izdevumiem, un otrkārt eh, uz budžeta procedūrām mēs eh, varam konstatēt, ka saistība apritācijas nav tik svarīgas, bet maksājumu apropriācijas, um, ja tās gada laikā netiek izmantotas, tad gada beigās mēs to redzam. Vai šeit pastāv iespēja gada ritumā pārskatīt šo finansējumu, neizmantot tās uh, maksājumu apropriācijas, teiksim, pārvirzot uh, citām programmām, kaut vai trans, um, Eiropas um, transporta tīkliem. Vai tas uh, būtu iespējams saskaņā ar budžeta procedūru? Tomēr tas būtu, interesant, tā, tas būtu interesants priekšlikums. Paldies! Uh, Merci, monsieur. Paldies, Graunša kungs. Es dodu vārdu Krāmera kungam. Jā, Zaļo grupa. Arī es vēlējos pateikties referentei par um, šo atzinumu. Protams, ka atzinums um, ir ļoti līdzīgs iepriekšējiem atzinumiem. Tomēr šeit mēs redzam arī dažas uh, ļoti dramatiskas piebildes, par kurām es gribēju arī pārunāt. Mums ir bijusi ļoti uh, interesanta diskusija par pasažieru tiesībām, un mums uh, vajadzēja cīnīties šeit ar padomi un uh, komisiju. Bet mēs redzam, ka līdzekļi, kas ir pared, bijuši paredzēti šai programmai, ir izlietot tikai līdz 27%. Un man nākas konstatēt, ka, teiksim, Itālijā, ja es izmantoju pārrobežu um, vilcienu satiksmi, tad uh, man nav iespējas saņemt nekādas izziņas, pat nerunājot par iespēju nopirkt biļeti. Uh, mums ir jānodrošina to, ka biļeti var nopirkt visas e, ES ietveros, kā tas ir iespējams aviācijā. Es labprāt vēlētos uh, zināt, kuras valstis to ir īstenojušas, jo es zinu, ka uh, Vācijā Eiropas um, tiesības ir, ti, Eiropas likumdošana ir tikusi īstenota. Šī likumdošana ir iekļauta nacionālajā likumdošanā. Uh, Un um, mums nevajadzētu brīnīties, ka uh, noskaņojums Eiropā nav pārāk uh, labs. Tāpēc es gribēju jautāt, kāda ir pašreizē tā situācija un um, kam šie 27% ir uh, izmantoti, kam, kuras uh, lietas nav izdarītas. Pirms pāris gadiem es biju referents par šiem pašiem jautājumiem, kā šobrīd Ines Ejala Sendera. Bet man ļoti interesē arī septītais punkts, kurā mēs aicinām komisiju sniegt sīku ziņojumu pār atsevišķiem pro projektiem. Līdz šim mēs neesam tādas saņēmuši. Uh, Mums uh, vajadzētu jautāt, kur šāds ziņojums ir pieņemam, pieejams, uh, kur mēs to varam izlasīt, jo es atceros, ka, uh, manuprāt, ja ne vienbalsīgi, tad ar lielāku vairākumu mēs par, nu, par to nobalsojām komitejā un parlamentā. Labprāt gribētu zināt, kur šādu ziņojumu var izlasīt. Thank you, Mr. Kramer. Paldies, Kramer kungs. Jā, finak. Paldies, priekšsādātāji. Es principā varētu vairākās lietās pievienoties iepriekšējiem runātājiem. Liels paldies Senderes kundzei par šo atzinumu projektu. Un patiešām ir tā, ka mūs neapmierina, ka saistību apropriācijas gada laikā nevar uh, mainīt, tad varbūt Groša kunga ierosinājums būtu ceļš, kuru mēs varētu iet. Tu mums jājautā komisijai. Uh, Un eh, Sanders kundzes septītais eh, punkts aicinātu komisiju sniegt sīku paskaidrojumu par to, kā, kāpēc um, apropriācijas um, ir nepieteikamā līmenī izlietotas. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs vēlamies, lai transporta jomai paredzētie līdzekļi budžetā patiešām tiktu arī izmantoti. Un kas attiecās uz pasažieru tiesībām, man ir jāpiekrīt. Uh, um, Krāmera kungam 27% izlietojums ir absolūti neapmierinošs, un tas, ka mēs nevaram nopirkt vienotu biļeti Eiropā, tad uh, mēs nevaram būt apmierināti ar pasažieru tiesībām šajā jomā. Protams, ka tas ir saistīts ar zināmām izmaksām, kas uh, šeit būtu jāmin šajā punktā. Arī runājot par kļūdas um, līmeniem, tam vajadzētu būt stipri zemākam par 2,5%. Uh, Kopumā es tomēr pievienojos um, iepriekšējiem runātājiem un vēlos vaicināt komisijai, ko mēs varam darīt, lai uzlabotu uh, piešķirtā finansējumu izlietojumu līmeni. Es neesmu budžeta speciāliste, tomēr ir ļoti svarīgi, lai līdzekļi tiktu izmantoti. Mēs zinām, ka uh, transports ir ļoti svarīgs iekšējiem tirgum, tāpēc uh, izlietojumu līmenim šeit būtu jābūt adekvātam. Thank you, Mrs. Meissner. Paldies, Mēsners kundze. Tagad vārds komisijai būtu šī kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka. Atvainojiet, es runāšu franciski. Es runāšu franciski. Tātad vispirms es gribētu atbildēt vispārēji Es gribētu jums atgādināt, ka saistību apropriācijas atšķiras no maksājuma apropriācijām. Jūs varat maksāt tikai tad, ja jūs saņemat pieprasījumu sekt rēķinu. Tad eh, tagad eh, par pasažieru tiesībām, par Marko Polo un transportu drošību. Uh, Man šķiet, ka Marko Polo ir vissvarīgākais aspekts šai ziņā, un uh, tas ir eh, vairāku uh, diskusiju diskusiju uh, objekts, un 2009. gadā mēs pat esam gandrīz par 100% izpildījuši budžetu. Tātad tiek pārskatīts uh, Marko Polo reglaments, un tad tādā veidā tad eh, sliktā situācija 2008. gadā tiek uzlabota, ir eh, uzlabosies 2009. gadā. Un 2008. gadā galvenā problēma bija saistīta ar bankām, kas negribēja piešķirt eh, kredītus. Uh, Tātad mums te būtībā bija tehniska rakstura problēma. Runājot par Galileo, es uzskatu, ka 2008. gads bija pārējais gads Eiropas uh, kosmosa aģentūrai. Uh, bija jāmain, jāapmainās ar personālu ar mūsu komisiju. Un šīs pārmaiņas notika 2008. gada beigās. Tad mēs parakstījām līgumu un 2009. gadā visi iepirkuma līgumi nonāca galīgā stadijā. Līdz ar to 2008. gads ir uzskatāms par pārejas gadu, un 2009. gads bija gads, kad mēs iegājām pareizajās sliedēs. Un runājot par TNT, situāciju, TNT aģentūru. Man jāsaka, šodien šai aģentūrai ir pat brīvi amati. Vēl trūkst uh, personālu, un es varētu sacīt, ka tā ir tāda parasta situācija. Kāpēc 2008. gadā? tika uzņemti pārāk maz darbinieki, tāpēc, ka tas bija pirmais gads, kad šī aģentūra kļuva neatkarīga. Jo tad, kad jūs eh, izvēlat, eh, izvēlaties kādu no kandidātiem, ka viņš eh, pārņem šo amatu, tad paiet trīs līdz seši mēneši, līdz viņš reāli sāk strādāt. Un tāpēc tā situācija bija tāda, kā tā bija. Un tagad runājot par Krēmeres kundzes Eh, komentāru, kāpēc eh, šie 27% par pasažieru tiesībām paredzēto maksājumu apropriācijā. Eh, tad te būtībā ir runa par 550 miljoniem eiro, un tas ir saistīts ar vairākām stratēģijām kā šī uh, situācija tiek risināta. Un es tad dodu vārdu Filipa kungam, kurš tad jums uh, pateiks, kā. Jā, paldies, eh, kā, kā jūs teicāt. 2008. gadā tad mums bija kredīts saistībā ar budžeta līniju 500 saistību apropriāciju. Un tad tika veicināta informācija par pasažieru tiesībām un arī attiecībā par gaisa lidmašīnu pasažieru tiesībām. Un mēs nolēmām atlikt pirmo, ņemot vērā ierosinājumus. Tāpēc tagad mēs varam teikt, ka mēs veiksim e, kampaņu projektu, lai novērtētu to, kas ir e, uzlabojies pasažieru tiesībās. Un arī, lai informētu par pasažieru tiesībām, kas ir spēkā no 2009. gada un no, par iniciatīvām saistībā ar jūras transportu. Tās ir iniciatīvas, kas tiks uzsākts šogad, sekojot eh, tam, ko mēs, eh, ko mēs iesākām 2008. gadā attiecībā uz maksājumu kredītiem. Komisija ierosināja 350 tūkstošus maksājumu apropriācijās, un mēs esam iztērējuši aptuveni 200 tūkstošus, kas jebkurā gadījumā ir mazāk nekā tik, cik tika pieprasīts. Bet nu, tas ir dēļ šiem te, eh, dēļ tā, kas tika atlikts. Paldies! Attiecībā uz manu jautājumu par šiem te eh, ziņojumiem, vai, vai par tiem jūs kaut ko varētu komentēt? Es nemaz nezināju, Jā, es nekad nebiju, nebūtu gaidījums, ka komisijas runa izraisīja tik daudz jautājumu. Es redzu, tik daudzi grib izteikties. Maikl, vai jums ir kāds uh, jautājums? Jā, es to jau pajautāju mans 2007. gada marta ziņojums, kurā tad 7. Eh, punktā bija minēts, ka mums ir jā, jābūt ziņojumam no komisijas katru gadu. Un es gribētu jautāt, kur tas jautājums ir. Eh, es, eh, varbūt te bija problēma ar franču valodu, saka cits runātājs. Es gribētu zināt, mēs te runājam par kļūdas līmeni eh, no 2 līdz 5 procentu robežās, un es gribētu, kāds ir šis eh, kļūdas līmenis eh, citā jomā. Un otrs jautājums ir tā tad dažas kategorijas, kas tika uh, budžeta kategorijas, kas tika izmantots līdz 100% līmeni. Vai mēs varbūt tad eh, gadu gaitā varētu stiprināt šīs līnijas, jo tad, kad mēs runājam par budžetu, tad man šķiet, ka tādā gadījumā, tādajā jomā, par ko mēs runājam, par transportu, ka mēs varētu arī nesniegt pietiekoši daudz līdzekļu šai svarīgajai jomai, jo tad, ja tiek izmantotas saistība apropriācijas gan 300% līmenī, tie skaidrs, ka līdzekļu apjoms ir jāpalielina. Tāpēc eh, lūdzu arī atbildiet man otro jautājumu. Jā, eh, paldies par šo informāciju. Es gribētu zināt par Galileju. Tā tad pārējais gads ir beidzies, krīze arī drīz beigsies. Nu, un pat labam runājot par maksājumu apropriāciju izmantot. Mums tagad situācija kā varētu būt labāk. Jūs uh, uzskatāt, ka tā situācija vēl arī turpmāk uzlabosies? Baruči, kungs, uh, Jūs e, tagad saņēmāt tik daudz jautājumu, ka rodas iespējas, ka jūs pirmo reizi nemaz neatbildējāt. Jā, saka, varbūt šī punkts. Fakts e, ir tāds, jautājumu tiešām bija ļoti daudz. Sāksim ar pēdējo, ar Galilējo. Man atbild šajā sakarā ir vienkārši. 2008. gadā, tātad 100%. Tas jau pats runā pats, runā pats par sevi. Galileo tātad cieši no dažādām problēmām. Tādā ziņā, ka tas, kas 2009. E, gadā tika izdarīts, un tas var tikt uzskatīts par e, izciliem rezultātiem attiecībā uz e, ap, tēriņa apjomu. Un uz to, ko minēja Krošs kungs par, par kļūdām, to tātad kļūdu indeksu nosaka auditoru revīzijas palāta. Un es varu teikt, pateikt to, ka tad, kad mēs veicam auditu, mēs parasti auditējam ehm, tātad svarīgāko tēmu saistībā ar apjomu un saistībā ar noteikumiem, un tad ir Tātad šis, šis tā, pēc nejauša izvēles principa mēs paņemam piemērus. Un tad, vai arī tad, tās vietas, kur mēs jūtam, ka kaut kas tur nav kārtībā. Tāda ir komisijas šīs te paraugu metode. Tad, un tad, kā īstenot un noteikums un kā, kā tos ievērot ja mēs vēlamies izvēlēt, izvairīties no problēmas, tad mēs organizējam seminārus, lai redzētu, vai viņi ir sapratuši eh, par to, kas bija līgumā. Šādā veidā mēs cenšamies eh, samazinām, samazināt kļūdu, um, kļūdu indeksu, kas ir parasti atrodams eh, līgumā. Kas vēl bija par jautājumiem? is, uh... Par transferu. Tā, tas ir, tā ir normāla prakse attiecībā uz uh, saistību apropriācijām. Tie, tās var tikt izmantotas citās budžeta līnijās. Tātad 2008. gadā, piemēram, mēs izmantojām saistību apropriācijas uh, apjomā mazāk par 98%. Un attiecībā uz uh, maksājuma apropriācijām, kā tika minēts, tātad ir bijušas prasības no iesaistītām pusēm tad maksāt, bet šis te viena gada laikā tiek veikts šis te globālais transfers. Es runāju tieši par maksājumu apropriācijām. Un mums ir jāatzīst, ka šīs īpašās eh, līnijas, to izpilde nebija mm, perfekta. Mums ir jāzi, jā, jāatzīst arī tas, ka bija grūtības paredzēt. Tātad grūtības, kas būs saistīts ar maziem apjomiem. Es runāšu par Kremers kundzi ierosnoto jautājumu, par ziņojumu, par līniju īstenošanu. Šie, ka tur bijuši, ir bijusi ne, nesaprašanās. Jo tad, tad mēs uh, iz, izpildījām ģenerāla direktorāta budžetu, sakojām, kā tas tiek izpildīts, saņēmām informāciju no komitejas un tas tika darīts regulāri. Un tāpēc mums nav problēma jums sūtīt dažādu veidu informāciju par izpildi saistībā ar apropriācijām un maksājum, mas, maksājumiem. Tātad ir bīstami pieņēmumi tātad no komisijas šajā ziņā. Jo tās atskaites, kuras bija jāveic katru gadu, nav tik, tikušas uh, veiktas katru gadu. Tas būtu jautājums, uz ko mums būtu jāparaugās. Jā, atbildot uz šo jautājumu, ziņojums par katru gadu parasti tiek, pateik, tiek pabeigts nākamā gada pirmajā mēnesī, jo, piemēram, par 2009. gadu mēs varētu gadīt ziņu 2010. gada februārī vai mm, martā. Required. Thank you. Yeah. Jā, paldies! Liels paldies! Labi, mēs uh, šeit runājam par 2008. gada budžeta izpildes apstiprinājumu, un tāpēc es uzskatu, ka Krāmer kungam ir pilnas tiesības prasīt šos ziņojumus. Es domāju, ka mēs uh, tos būtu varējuši saņemt jau pagājušajā gadā. Un uh, mēs komisiju vairākas reizes esam aicinājuši mums piesūtīt šo ziņojumu kopiju. Tas ir pilota projekts, un uh, tas ir vēl viens iemesls, jo mums gal galā tāpat ir pietiekami daudz uh, grūtību jau budžeta komitejā un budžeta kontrolas komitejā, un uh, pēc tam mums vēl nākas kon konstatēt, ka izlietojuma līmenis ir minimāls. Es domāju, ka tas uh, situācija parāda ļoti sliktā gaismā. Uh, Pašlaik um, mans kolēģis Grošs ir izgājis no zāles, un tomēr viņš jautāja, kādus piemērus, kāda, kāda ir šī izlase, ko uh, veic revīzijas palāta. Es uzskatu, ka tas acīm redzot ir viens no Eiropas Savienības rūpīgāk glabātajiem noslēpumiem, bet mēs gribētu šeit ieviest pārskatāmību. Ir ļoti svarīgi zināt, uh, kādi elementi, kādi riska elementi un eh, cik eh, lielā skaitā tiek eh, šeit ņemti vērā. Mēsneris kundze to ļoti mm, pamatot pieminēja. Un kas attiecās uz grozījumiem, es domāju, mēs mm, grozījumu projektā to vēl mm, pieminēsim. Uh, jo mēs eh, runājam šeit par 2008. gadu un eh, ir acīm redzami, ka šeit laikam vēl tāpēc nav pārāk daudz, eh, ko bilst. Es lūkšu kolēģus iesniegt savus grozījumus līdz 3. februārim, iesniegt savus grozījumu priekšlikumus. 22. februārī sanāksmē mēs grozījumu priekšlikumus izskatēs, izskatīsim un 23. februārī nākamajā dienā par tiem balsosim. Es eh, domāju, ka mm, budžeta kontrolas komiteja balsos martā. Jūsu priekšlikumi jāiesniedz līdz 3. februārim, 22. tos skatām, 23. februārī balsojam. Jā, un eh, pašlaik pavisam īs um, pārtraukums pirms pie mums ieradīsies Spānijas prezidentūras pārstāvis lūdzu, esiet atpakaļ zālē precīzi pulksten 11. Es uh, ceru, ka jūs visi būsiet labi ģērbušies, uh, lai labi izskatītos Spānijas televīzijā. Tiekamies pēc 15 minūtēm, precīzi 11. Paldies! Kolēģi! Tad eh, laipni lūdzu komitejām Spānijas eh, ministru Blanko Lopezu šīs dienas komitejā. Ir, mums ir liels prieks, ka jūs esat šeit šodien, ministra kungs. Es zinu, ka komitejas locekļi ļoti gaida to, ko jūs teiksiet saistībā ar Spānijas prezidentūru. Un mēs eh, nešaubāmies par to, kā tad būs arī jautājumi, iespējams pat arī ļoti sarežģīti jautājumi. Un tātad uz, uz tiem jūs centīsiet atbildēt eh, atvēlētajā laikā. Šodien Tātad mums ir arī jūsu kolēģis, eh, turisma ministrs eh, pēcpusdienā, un tad no nu, rīta esat jūs. Tā kā mēs eh, vēl, vēl, veltīsim, veltīsim ievērojumu laiku Spānijas prezidentūrai un jūsu ierosinājumiem. Es zinu, ka jūs iepriekš, pirms Spānijas prezidentūras sākuma, vakardien Zviedrijas uh, prezidentūra tad, tad beidz savu prezidentūru, un tāpēc ir labi, ka tagad uh, šodien tad, uh, ju, ju, mēs ļoti ceram ar jums veiksmīgi sadarboties jūsu prezidentūras laikā, un mēs jums vēlam veiksmi jūsu prezidentūrā. Tāpēc es jums tagad dodu vārdu, ministra kungs, un, um, lai jūs varētu mm, uzrunāt komitejas locekļus. Paldies! Paldies, priekšsētāji, dāmas un kungi! Esmu šo, šodien parlamentā, lai paskaidrotu galvenās darbības līnijas, pie kurām piedarēsies Spānijas prezidentūra šajā pusgadā. Eh, tieši saistībā ar Eiropas transporta politiku. Eh, mans teiktais jums būs, būs pieejams dokumentā, kuru es nolasīšu sanāksmes beigās. Eh, sekojot Lisabonas līguma iestāšanās spēkā, Spānijas prezidentūra ir, ir pielāgosies jaunajam institucionālajam ietveram. Un tagad parlamentam ir vairāk uh, Eh, vairāk pilnvaru, un tas noteikti eh, nāks par labu Eiropas eh, iedzīvotājiem, kuri, kurus jūs tieši pārstāvat šeit. Lai atvieglotu parlamentā lomu šajā, šajā darbības jomā, es apņemos ierasties parlamentā martā, lai pastāstītu par rezultātiem, kāda būs eh, pad, pavasara transporta padomē. Spānijas eh, valdība plāno virzīt uz priekšu tās programmas un darbības, eh, kurām vajadzētu nopietni un pamatīgi atvesaļot Eiropas ekonomiku, dāmas un kungi šajā pusgadā mēs koncentrēsimies uz inovācijas un uz to, lai attīstītu ārējās attiecības starp Eiropas Savienību un citām valstīm. Transports ir ļoti svarīgs, lai izveidotu ilgspējīgu ekonomiku visās mūsu valstīs, un tāpēc Spānijas prezidentūra pievērsīs īpašu uh, uzmanību jautājumiem, kas, kas uzlabos mobilitāti un e, paplašinās Eiropas transporta tīklus, un lai, un tā lai transports kļūtu konkurētspējīgāks. Saistībā ar komisijas vadlīnijām mēs liksim uzsvaru uz pilsētu, pilsētu transportu. Tieši šajā jomā ir lielākie negatīvie transporta efekti. Kā jūs zināt, oktobrī Eiropas komisija e, sniegs savu darbības plānu mobilitātei, un tajā būs eh, vairākas darbības. Un tad Lakaruņā februārī būs debates par to, kā mēs varētu veicināt efektīvus mobilitātes modeļus, uh, Eh, moderno pilsētu eh, teritorijās. Un tāpēc mēs eh, centīsimies sasniegt, sasniegt pilnīgu vienošanos, tā lai jūnijā varētu pieņemt secinājumus, kur tiks definēti strateģiskie darbības virzieni šajā jomā. Arī pēc zaļās grāmatas, kur tiks publicēta Eiropas sa saistībā ar Transeiropas transporta tīklu, Tad pagājušajā jūnijā tika pieņemts divas iniciatīvas. Pirms 2010. gada mēs vēlamies slēgt eh, šo te vadlīniju revīzijas pār, re, vadlīniju pārskatu un būs jauns lēmums saistībā ar metodoloģijām un kritērijiem 2010. gadā. Spānijas eh, prezidentūra padomē pievērsīs īpašu uzmanību eh, tātad eh, dažādajām Trans-Eiropas eh, transporta tīkla daļām. Un Eiropas komisija organizēs sanāksmi ministru sanāksmi Zaragozā, lai apspriestu Trans-Eiropas transporta tīkla nākotni. Un Spānijas valdības galvenā prioritāte būs tā sauktais vidusjūras koridors. Tad vēl, lai attīstītu ilgspējīgu transportu, ir ļoti svarīgi attīstīt uh, dzelzceļa transportu. Tam ir arī sociālās un tātad vidas um, pozitīva ietekme. Eiropa padomu pieņēma jaunu regulu attiecībā uz uh, dzelzceļa tīklu. Un tāpēc mēs centīsimies vienoties ar parlamentu par uh, šo regulu. Un, dāmas un kungi, konkurētspēja transportā mums, mums var palīdzēt uzlabot uh, pakalpojums Eiropas Savienībā. Un tas mums ir jāņem vērā, un mums ir jāapspriež eh, divi, divas regulas par pašdienu tiesībām. Pirmkārt, eh, par, eh, par dzelzceļa transportu un arī par jūras transportu. Un tad nākamo sešu mēnešu laikā mēs strādāsim pie šīm regulām. Un Spānijas prezidentūra diskutēs ar parlamentu, lai sasniegtu apmierinošu rezultātu, apmierinošus secinājumus. Tad no kā iegūtu visi um, transporta izmantotāji Eiropas Savienībā. Un tātad eh, pasažieriem, pasažieru tiesības tikt informētiem par to, ja, ja tad braucieni tiek atcelti, mēs saņemam aizvien vairāk sūdzību. Manuprāt, ir ļoti uh, svarīgi, lai mēs eh, turpinātu ar uh, aizsargāt pasažierus gadījumā, ja avio kompānijas bankrotē. Un tad, tad būs jāiesniedz priekšlikums, lai mēs varētu turpināt šo darbu. Gaisa transpo, transporta jomā mēs uh, turpināsim attīstīt uh, vienoto debesu projektu Tas ir ļoti svarīgs eh, tad, nu, tad gaisa transporta drošībā un attīstībā. 25. un 26. februārī tiks izveidota ceļa karte līdz 2012. gadam, kad eh, darbs eh, pie šī projekta tiks pabeigts, un mums nāksies īstenot otro, otro pakotni. Un tur mēs uh, darīsim visu, kas iespējams, lai sasniegtu izvirzītos mērķus. Attiecībā uz jūras transporta konkurētspēju mēs, mēs uh, saistībā kopā ar Eiropas uh, parlamentu vēlamies attīstīt elektronisko datu pārraidi. Un ar šo direktīvu, kur atbalsta arī padome, Mums ir jāvienkāršo birokrātiskie procesi, kuri bieži vien uh, palēnina Eiropas uh, konkurētspēju šajā jomā attiecībā uz uh, ino, ino, inovācijām. Mēs turpināsim attīstīt inovācijas mūsu prezidentūras laikā. Un mēs arī vēlamies izveidot jaunu da darba modeli, EGNOS kurš turpināsies līdz 2013. gadam. Attiecībā uz Galileo mēs vēlamies šo programmu turpināt. Un mēs eh, ceram, ka eh, ši, eh, kā noteikumi, kas regulē Galileo galveno aģentūru, tiks pieņemti. Un tad vēl mēs vēlamies turpināt, reorganizēt kontrolas centrus un turpināt attīstīt transportu sistēmas, tiesībā uz ceļu transportu un to saistību ar citiem transporta veidiem. Un tur arī tātad būs vienošanās starp padomu un parlamentu. Attiecībā par drošību tā būs vēl viena prioritāte mūsu prezidentūras laikā. Un šeit es nedomāju, ka mums vajadzētu piekāpties, piemēram, tātad gaisa drošības jomā mēs uh, turpināsim attīstīt um, Eiropas um, regulēšanu nu, attiecībā uz negad negadījumiem. Tur ir nepieciešams uh, tīkls uh, par uh, iestādēm, kas uh, izmeklē negadījumus un tad upuriem un viņu ģimenēm vajadzētu būt pieejamiem uh, pasažieru sarakstiem pēc negadījuma. Un attiecībā attiecībā uz Monreālu 29. un 31. martā būs eh, tāda spēcīga prezentācija par Eiropas eh, politiku, lai mēs varētu um, tātad sniegt savu ieguldījumu lielākā eh, dro, drošībā visā pasaulē attiecībā uz drošības pārbaudēm un pilotu apmācību. Un tātad šie uz, uzbrukuma mēģinājumi lidmašīnām ir tātad darījuši cilvēkus ļoti uzmanīgus, un kor, Karuņā mēs pievērsīsim īpašu uzmanību Eiropai šai, šajā ziņā. Un mums ir jābūt drošiem par to, ka uh, šie lēmumi tiks pieņemti ar, eh, vien, tātad, balstoties uz vienošanos, jo, jo Eiro, Eiropieši būs neapmierināti, ja mēs nevarēsim vienoties par tik svarīgu jautājumu. attiecībā uz ceļu drošību. Mēs uh, kopā ar padomi turpināsim virzīt priekš iniciatīvas, iniciatīvas par darbības plānu darbības periodā no 2011. līdz 2020. gadam. Un šeit mēs organizēsim augstu līmeņa direktoru uh, sanāksmi, un tas notiks mājām. Ma un tur mēs runāsim par uh, ceļu, ceļu braukšanas, braukšanas kultūra kompānijās. Un tas nu, notiks jūnija padomē. Un mēs arī e, šīs padomas laikā mēs e, centīsimies uzlabot attiecības ar Eiropu un trešajām valstīm. Otrā gaisa transporta attīstības fāzēs tad starp Eiropu un Amerikas Savienotajām valstīm. 13. janvārī es biju Amerikas Savienotajās valstīs eh, un tad runāju ar Reila Hudu, eh, transporta sekret sekretāru, un es viņam liku saprast to, kāda ir Eiropas pozīcija. Es viņam teicu, ka Eiropas Savienība vēlas līdzsvarotu uh, vienošanos, tad, ar, lai būtu vienkāršāk pieeja tirgumu un investīcijām no abām pusēm transporta sekretārs teica, ka Amerikas Savienotajām valstīm tas, ka, tas, ka, tas, ka šis līgums netika noslēgts, tā, tas vispār nebūtu iespējams. No 15. līdz 17. Eh, februārim eh, būs eh, sarunu loks Amerikas Savienotajās valstīs un ceru, ka būs pozitīvi rezultāti. Un attiecībā uz šo jautājumu vēlētos norādīt uz to, Eh, uz jūsu priekšsēdētāja Simpsona kunga ieguldījumu. Un vēl es vēlos teikt to, ka maijā būs Eiropas un Latvijas samits Brazīlijā. Un mūsu uzmanība tiks pievērsta tam, lai e, tiktu noslēgt līgumu par um, e, operacionālo drošību un vidas drošību. Un noslēgumā vēlos teikt, ka mums ir tātad ļoti ambiciozi plāni šim te uh, Eh, pusgadam, lai uzlabotu transporta sistēmu Eiropā. Un šeit mūsu attiecības ar, ar komisiju un parlamentu būs ļoti svarīgas. Un es esmu droši par to, ka es varu paļauties uz jūsu atbalstu un paldies par jūsu ierosinājumiem. Tā kā paldies par jūsu uzmanību. Minister, thank you very much indeed. Liels paldies, Blanko Lopes kungs, par jūsu runu šorīt. Pirms eh, te ienāk koordināra, es jums eh, gribētu sacīt pausavu gandarījumu par to, ka jūs eh, iestājaties par civilās aviācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un ASV un februārī nākošā sarunu kārta Madridē cerams būs uh, auglīga, un es esmu pateicīgs par jūsu personīgo interesi šī jautājuma noregulēšanā. Un es ceru, ka ministru padomē jūnijā Saragosā es arī varēšu būt uh, klāt, jo es esmu dzirdējis, ka Saragos ir ļoti skaists Spānijas daļa un arī Eiropas parlamenta deputāti ir aicināti tur būt klāt, saka Blanko Lopes kungs. Jā, paldies. Tā tad um, tautas partijas uh, grupas koordinators Groškungs. Jā, liels paldies priekšsādātāji par uh, sniegtajiem paskaidrojumiem. Jūs um, manā izpratnē esat bijis uh, daudz konkrētāks par to, uh, Uh, salīdzinoši ar to, ko mēs līdz šim esam varējuši izlasīt. Un tas dod cerības, ka jūs uh, vēlties likt uzsvaru uz noteiktām jomām. Protams, ka mums šeit transporta komitejā vairāki, vairāki dokumenti ir uh, ļoti interesanti. Es ceru, ka kolēģi tos arī saņems. Un uh, es zinu, ka uh, šī pad, šī parlamenta sirds nevienmēr pukst līdzīgi padomē, tomēr mums, es domāju, vajadzētu šo aritmiju mēģināt novērst, lai tas neradītu problēmas. Es domāju, ka ir ļoti apsveicam šeit iekļaut um, pilsētu mobilitāti. Līdz šim mēs esam daudz par to uh, runājuši, jo pilsētās uh, nākotnē dzīvos apmēram 80% cilvēku. Tieši tāpēc um, mobilitātes jautājums būs ļoti svarīgs. Mans vienkāršais jautājums šajā saistībā ir tāds, vai jūs ticat, ka, ka, ka šī mīkstā apmaiņas uh, politika ar metodēm un salīdzinošiem kritērijiem ir pietiekama? Vai jūs tomēr uzskatāt, ka atsevišķās jomās mēs varētu spērt kādu soli tālāk, kas attiecās uz uh, Eiropas transporta tīkliem? Tas, uh, tad mēs saskaramies ar finansējumu trūkumu. Es domāju, ka mums netrūks labu projektu, netrūks ideju. Mēs uh, ceram, ka mēs uh, varēsim sastādīt arī prioritāšu sarakstu, tomēr mēs gribētu zināt, kā. Ka jūs uh, savu teorētisko skatījumu šīm lietām varētu prezentēt padomē, kā šiem projektiem kopā ar padomi, kopā ar komisiju varētu atrast finansējumu. Tas ir pretrunā ar uh, tām lietām, kur uh, transporta ministriem ir lielas gaidas, bet uh, finansu ministri nespēja tās finansiāli apmierināt. Kādas ir jūsu, kāds ir jūsu konkrētais priekšstats, attiecībā uz šo jautājumu. Attiecībā uz jaunajām tehnoloģijām mēs jums simtprocentīgi varam piekrīt, piekrist. Es uh, skatos, ka šeit ir mazāk runāts par um, ceļu satiksmi, tomēr, uh, ja būtu politiskā grība un ja šiem jautājumiem tiek paredzēti līdzekļi, tad uh, mēs varam atbalstīt tīrākus motorus, mēs varētu to pat uh, raksturot skaitļos, un mēs varētu veicināt arī zinātniskos pētījumus. Tas uh, nodur, nodrošinātu to, ka Eiropa domā par nākotni. Šī būtu problēma, kas uh, mums būtu jārisina, un es domāju, ka tas uh, pozicionētu Eiropas uh, lomu pasaulē. Jā, izpēte ir ļoti svarīga, bet um, vai jūs esat gatavi uh, padomes līmenī piedāvāt kādas skaitļas un atbalstīt to. Jūs minējāt arī par starptautiskā, vairākām starptautiskām vienošanām. Protams, ka tas ir ļoti svarīgi un īpaši jūras transportā un um, gaisa satiksmē. Mums ir jārīkojas ne tikai Eiropas līmenī, bet arī pasaules līmenī. Pretējā gadījumā mēs zaudēsim uzticamību, ja labie nodomi Eiropas līmenī netiks realizēti. Vai jūs redzat progresu jūras transporta jomā? Jūs pieminējāt tikai gaisa transportu. Un uh, pēdējais jautājums, ko es vēlējos uzdot, attiecās uz uh, izmaksu internalizēšanu. Zviedrijas uh, prezidentūrai mēs vēl ļāvām veikt um, pētījumu par tā sakām. Uh, bet uh, mēs vienojāmies, ka mm, šis uh, jautājums vēlāk tiks skatīts. Um, es gribēju jautāt, uh, pētījums ir pabeigts, kāpēc uh, tas nav iekļauts jūsu tekstā, un es gribēju jautāt, uh, kādas jums ir ambīcijas šajā saistībā. Paldies, Graša kungs, vai es uh, varētu dot koordinatoriem četras minūtes un citiem uh, deputātiem trīs minūtes, lai uzdot jautājumus, lai pietiktu laika arī ministra kungam sniegt atbildes. Un uh, es teiktu, ka ministrs varētu atbildēt ik uz trim jautājumiem, lai viņam nebūtu uh, priekšā vesela kaudze ar papīriem. Elka Draikungam četras minūtes, lūdzu. Uh, Ministra kungs, es vēlējos uh, sirsnīgi sveikt mūsu komitejā, vēlu jums arī labus panākumus darbā. Uh, Un man nav nekādu šaubu, ka jūs personīgi iesaistīsieties um, aktīvi darbā, lai nākamo mēnešu laikā būtu iespējams daudz, iespējams, iespējams daudz paveikt. Mums ir iespējas, ka jūs esat piedāvājis ļoti interesantu, ļoti godkārīgu programmu, bet padomē, tas vienmēr ir grūti principā izskatās, ka mm, padome strādā tā kā vissliktākā dalība valsts. Mēs ceram, ka jūs varēsiet pātrināt viņu darba tempu. Tas ir ļoti svarīgi, jo zināt, ka mēs pašlaik šeit risinām ļoti svarīgas diskusijas par vilcienu satiksmi, mēs saskaramies ar lieliem izaicinājumiem, un mums nākamajā laikā nāksies pieņemt vairākus strateģiskus lēmumus, kas būs izšķiroši nākamajiem 10-20 gadiem, lai nodrošinātu drošu un ilgspējīgu dzelzceļa transporta sistēmu. Ļoti bieži es dzirdu, ka padomi sniedz skaistus paziņums, jā, ilgspējīgs transports un uh, tam līdzīgi, to mēs dzirdējām arī saistībā ar Kopenhāgenes konferenci, bet tad, kad mēs sākam runāt par konkrētas likumdošanas pieņemšanu, tad mēs uh, saskaramies ar ilgiem novilcinājumiem, arī mēs redzējām to jau runājot par Eiroviņietes uh, um, direktīvu Protams, ka zināmā mērā tas ir izmaksu jautājums, bet mums ir jāveic zinām pasākumi, lai nodrošinātu ilgspējīgu transporta nozares attīstību. Tāpēc es gribēju uz, uzzināt jūsu viedokli šajā saistībā. No otras puses ļoti priecājos, ka jūs uzskatāt, ka pilsētu mobilitāte ir ļoti svarīgs jautājums. Jūs zinat, ka parlaments šeit ir bijis pionieris uh, darbā saistībā ar šo tēmu. Sliežu transports arī ir ļoti svarīga tēma saistībā ar ilgspējīgu transporta attīstību. Jūs uh, pieminējāt arī infrastruktūras finansējumu. Šeit ir uh, jāgatavojas nopietnai diskusijai, kā mēs uh, veidosim nākamos Eiropas budžetus, lai ņemtu vērā šīs prioritātes. Tā tad ir vesela virkne ar punktiem, kuri ir jāatrisina, un kas attiecās uz gaisa satiksmi, iz, uz, uz um, satiksmes negadījumu izmeklēšanu mums um, ir nepieciešams panākt progresu. Tas ir Eiropas interesēs, jo nav labi, ja dažas valstis veic atsevišķus uh, nesaskaņots soļus šajā jomā. Kas attiecās uz drošību, tad uh, manai frakcijai tas ir ļoti svarīgs punkts, un uh, komisija piedāvās šeit rīcības plānu Es ceru, ka arī padome šeit spēs būt ambiciozāka, jo mēs joprojām runājam par 40 tūkstošiem bojā gājušo katru gadu. Es domāju, ka šeit ir vieta progresam. Liels uh, paldies par jūsu prezentāciju. Man ir prieks par jūsu prezidentūras uh, prioritātēm. Es nezinu, vai mums vienmēr atradīsies kopīgu valodu, bet um, mums vajadzētu sadarboties. Paldies, Elka Drojkungs un uh, liberāļiem lūdzu vārds. Paldies, prie, ministra kungs, paldies priekšsādātāji. Es ļoti priecājos par gaidāmo Spānijas prezidentūru, par gaidāmo sadarbību ar viņiem. Jūs runājāt par vairākiem punktiem, kam transporta jomā ir milzīga nozīme, bet vienu punktu jūs nepieminējāt, bet uh, Eh, mums kā liberāļiem tas ir ļoti svarīgs, proti um, iekšējā tirgus harmonizēšana satiksmes jomā. Mēs zinām, ka satiksme ir viens no centrālajiem elementiem brīvā kustībā un kopējais tirgus bez tās nevar strādāt. Ko jūs eh, varat eh, pateikt par to, kādas būtu prioritātes šeit. Mēs saprotam, ka Eiropas tīkli ir ļoti svarīgi, bet eh, šeit ir valstīm eh, savstarpēji jāvienojas par jau pieņemto lēmumu ievērošanu, lai valstis nerīkotos protekcionistiski un uh, ielaistu vienu otru savā tirgu, vai nu mēs runājam par dzelzceļa satiksmi vai par uh, citiem jautājumiem. Kāda ir jūsu nostāja šajos jautājumos? Un mans otrs jautājums ir saistīts ar ilgtspēju Jūs to pieminējāt, un, protams, ka tas ir ļoti svarīgi, jo satiksme rāda mm, klimata apdraudējumu, tāpēc uh, mums ir jāgādā par ilgspējīgu transporta attīstību. Kādu lomu jūs šeit piešķirt izpētēji un jaunradēji, inovācijām? Tas ir ļoti svarīgs aspekts, kurš transporta politikas kontekstā ir jāskata. Treškārt, jūs runājāt par lidojumu drošību, minējāt to kā prioritāti. Uh, Tā ir ļoti aktuāla tēma, jo mēs pašlaik um, diskutējam par um, šķidrumu skeneriem un par um, ķermeņa skeneriem, kas ir kļuvis īpaši aktuāli pēc. Um, negadījuma uh, Minhenē mums vispār rodās jautājums, vai sistēma, kas pašlaik tiek izmantota, ir adekvāta, vai mums nevajag to mainīt. Un vai mm, šeit rodas jautājums, vai skaneri vispār eh, spēs nodrošināt drošību? Varbūt mums ir jādomā par citām iespējām. Kāds būtu jūsu viedoklis par to? Jūs minējāt arī par pasažieru tiesībām, eh, autobusu satiksmē un eh, kuģi satiksmē. Un tas nav jautājums, bet es domāju, ka tā ir lieta, pie kuras mēs varētu kopīgi un veiksmīgi strādāt Pirmkārt, runājot par izmaksu internalizāciju, iepriekšējais runātājs jau to pieminēja, un uh, es arī uzskatu, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Mums uh, šeit ir uh, jāatrod risinājums. Es vēlējos uzzināt jūsu viedokli šajā jautājumā. Un vēl viens punkts, kas man personīgi šķiet ļoti interesants, ir integrētā jūras politika. Jums kā spānim vajadzētu to apzināties. Es domāju, ka Uh, jums uh, tā būs viena no prioritātēm, kaut arī jūs to eksplicīti nepateicāt. Kādas, uh, kāda attīstība notiks jūras satiksmē un vai Eiropas Savienība tur spēks papildus soļus? Trešais jautājums attiecās uz turismu. Arī turisms ir joma, par ko mēs esam atbildīgi. Ak, es atvainojos. Tātad Nē, viņš nav atbildīgs eh, par turismu ministrs. Labi, tad paliksim pie jūras politikas kā pēdējais jautājums. Paldies. Paldies, Maisens Konze. Es uh, esmu pārliecināts, ka tur, par turismu mēs vēl varas, varēsim parunāt uh, vēlāk. Trīs jautājumi. Vai tad uh, jūs, es dotu jums uh, piecas minūtes atbildēt uz šiem trim jautājumiem. Uh, Un tad uh, es um, došu vārdu nākamajam runātājiem atbildēt uz uh, līdz šim uzdotajiem jautājumiem. Uh, liels paldies! Es vēlējos uh, no sākuma visiem pateikties. Es um, varu jums droši teikt, ka es esmu gatavs jūs visus uzklausīt. Uh, Un um, patiesībā es varu tikai vēlreiz uzsvērt arī, ka mums ir svarīgi tas, kas uztrauc jūs šajā komitejā. Es mēģināšu atbildēt uz jūsu jautājumiem. Es vēlējos uh, īpaši pievērst uzmanību tam, ko pieminējāt jūs visi trīs - negadījumi, ceļu satiksmes negadījumi. Tas ir um, jautājums, uh, ko mm, uzdeva Tautas partija frakcija. Uh, mums būtu jāuzlabo drošība visās transporta nozarēs, visos transporta veidos. Mēs vēlamies padarīt Eiropu par visdrošāko satik, satiksmē, visdrošāko pasaules daļu. Mēs redzam, ka aviācijā drošības pasākumi jau tiek veikti, bet tos ir iespējams uzlabot. Tāpēc Spānijas prezidentūra vēlētos, lai padome uh, Uh, pieņemtu regulu par negadījumu izmeklēšanu. Šeit mēs runājam par nacionālajām izmeklēšanas komitejām un par viņu iespējām, par uh, izpētes un um, attīstības lomu šo negadījumu novēršanā, par statistikas apkopu, apkopošanu un par uh, not, negadījumu tehnisko izmeklēšanu. Tās ir ļoti svarīgas tēmas. Uh, Meisners kundze, uh, kura pārstāv liberāļus, pieminēja drošību. kas um, ir īpaši aktuāli kļuvusi pēc uh, Detroitas um, reisa negadījuma. Mūsu uzdevums um, ir reaģēt uz šo notikumu tā, lai mēs uzlabotu mūsu lidostu drošību. Mums ir jāņem tālāk kā tehniskie sasniegumi, un mēs nevaram, nevaram uh, aizmirst par iespēju, ka šādi pasākumi varētu radīt nērtības pasažieriem. Mums ir nepieciešama maksimāla drošība, tomēr mēs nedrīkstam radīt nērtības pasažīriem, izmantojot jaunās tehnoloģijas. Komisijai tāpēc eh, būtu rūpīgi jāpārdomā, eh, lai mēs eh, veiktu pasākumus, kas būtu vispārēji pieņemami un akceptējami. Par to Spānijas prezidentūra noteikti domās Un uh, transporta ministra padomē mēs par to arī runāsim 12. februārī Lakorūņā. Uh, um, šeit kopīgu atbildi var atrast tikai parlaments komisija un um, padome sadarbojoties. Mums uh, ir jāgādā par drošību, tomēr mums ir jāsargā arī pilsoņu privātā dzīve, un mums ir līdz minimumam jāsamazina nērtības jo, kā zināms, ķermeņa skeneri tādas rada. Mēs visi apzināmies, ka draudi, kas izriet no šķidrumu pārvadāšanas li lidmašīnu reisos, joprojām ir aktuāli, un tāpēc mēs nevaram atgriezties tajā situācijā, kas uh, valdīja pirms šo pasākumu pieņemšanas 2008. gadā. Riski nekur nav pazuduši, un tāpēc mēs atbalstam ierobežojošo attieksmi, to, ka mm, šķidrumi nedrīkst tikt pārvadāti lidmašīnās, līdz uh, netiks rasti citi tehniskie risinājumi, kas varētu šāds draudz novērst. Papildus uh, jautājums bija par izmešu samazināšanu par uh, siltumnīcas efekta gāzu emisijām. Jā, tā ir svarīga tēma, bet pirms mēs uh, veicam citus pasākumus, ir uh, svarīgi domāt par to, kā mēs varam samazināt izmešas vienotajās, vienotajā Eiropas gaisa telpā. Par to mēs runāsim Madridē, un tur mēs mēģināsim sastādīt rīcības programmu vai ceļa kartu līdz 2012. gadam. Kā jau satīts, um, Madridē mm, konferencē, kur mēs rīkojam kopā ar komisiju, par to mēs runāsim. Uh, šeit mēs runāsim par informācijas un datu apmaiņu gaisa satiksmē. Man tika uzdoti arī vairāki jautājumi par citām tēmām, kuras uh, manā izpratnē arī ir ļoti atbilstošas un ļoti būtiskas. Por parte del portavoz del Grupo Popular que luego lo plantearon a su vez. Eiropas Tautas partiju grupas pārstāvis um, pieminēja vienu problēmu, un to pieminēja vēlāk arī citi, uh, proti um, izmaksu internalizēšana un eiro vīnieta. Es zinu, kā ārējās izmaksas satiksmes sektorā ir ļoti augstas, troksnis, um, piesārņojums un uh, sastrēgumi. Uh, Un es zinu, ka iepriekšējās prezidentūras šajā ziņā jau ir paveikušas lielu darbu, lai panāktu konsensu. Spānijas prezidentūrā nekas nav pret to, ka katra valsts izmanto izraisītāju principu pielāgot nacionālajām īpatnībām. Tomēr mēs um, uzskatām, ka joprojām ir atklātas vairākas problēmas, piemēram, aprēķinot uh, ārējās izmaksas tas nedrīkst radīt uh, netaisnīgu attieksmi, uh, konkurences izkropļojumus vai dubultas izmaksas, jo īpaši mums tas ir jāņem vērā ekonomiskās krīzes laikā, tā kā tas var atstāt ārkārtīgi negatīvu iespaidu uz um, visu nozari un um, tās samazinājumi. E, runājot par to, mums ir nepieciešams precīzi izvērtēt izmaksas, kādas radīs jauno direktīvu piemērošana. Spānijas prezidentūras laikā mēs esam apņēmušies par šo priekšlikumu runāt tehniskā līmenī, ņemt vērā visus jaunos kritērijus, īpaši punktus, kas rada vislielākos konfliktus, runājot par izmaksām, ko rada sastrēgumi, ko rada Eh, transporta līdzekļu izmantošanu privātiem un dienesta mērķiem. Arī Eiropas komisārs sacīja, ka tehnoloģiskais progress mm, tiks uh, skatīts Spānijas prezidentūras laikā, un to droši vien turpinās arī Bēļģijas prezidentūra. Es, uh, eh, priekšstādātāji kungs, mēģinu izteikties pavisam īsi, tāpēc es uh, šķirstu te savās piezīmēs uz priekšu uz priekš un atpakaļ. Uh, Par drošību uz ceļiem. Šeit mums ir jāmēģina sasniegt mērķus, kurus mēs paši esam izvirzījuši, izvirzījuši īpaši samazinot uh, CSN uh, skaitu. Un uh, arī šeit uh, tiksies um, satiksmes drošības ģenerāla direktoru uh, konference Madridē. Es ceru, ka mums iznāksies panākt konsensu, īpaši tāpēc, ka mēs visi esam vienas prātes. Kas attiecās uz krāvas attiksmi, Man, godīgi sakot, ir viena no mīļākajām tēmām, jo mums ir jānodrošina tāda kravas attiksme, kas ir konta konkurētspējīga, kas ir integrēta un efektīva, bet vienlaikus tā jābūt arī ilgtspējīgai. Sliežu transports pašlaik nevar tikt um, attīstīts tālāk, ja mums nav atbilstošas sliežu infrastruktūras. Uh, jo operatoriem būtu jābūt um, pieejamiem atbilstošiem satiksmes tīkliem. Šeit mums ir daudz darba uzlabojumiem, un mēs redzam, ka infrastruktūra joprojām ir ļoti sadrumstalota. Sliežu infrastruktūra ir ļoti slikti savienot ar citām infrastruktūrām, un Spānijas prezidentūra šeit galvenokārt um, koncentrēsies uz vienotas uh, sliežu transportam, schēmas um, attīstīšanu. Mēs mēģināsim šeit panākt vienprātību ar parlamentu. Un vēl divi paši pēdējie punkti, ja priekšsādātājs atļaus. Uh, vienkārši, lai jūs neuzdot šos pašus jautājumus man vēlāk. Nav nekādu šaubu par to, ka Um, jūras uh, transporta maršruti ir jātīsta, tas ir svarīgi, un uh, tāpēc Spānijas prezidentūra apsveic uh, visu to, ko komisija šeit ir piedāvājusi, jo arī šeit mēs runājam par ilgspējību, par globālu ilgspējību satiksmes nozarē. Un vispēdējais punkts, tad es domāju, es būšu atbildējis uz visiem jautājumiem, ko uzdeva ETP grupa proti par finansējumu satiksmes infrastruktūrai. Es uh, piekrītu šim mērķim. Komisārs Kallas um, uh, šo mērķi stādīja priekšā šajā komitejā. Protams, ka mums ir nepieciešams uh, veicināt transportu arī saimnieciskās ekonomiskās krīzes laikā, jo tas veicina izaugsmu. Uh, No otras puses, tomēr ir svarīgi tas, eh, ka mēs eh, attīstam satiksmes fondu eh, Eiropas Savienībai. Es to varu tikai atbilsti, atbalstīt. Paldies, ministra! Kolēģi, man vēl ir divi koordinātori, kas grib izteikties, un tad individuālie šīs komitejas locekļi arī runātāju sarakstā ir, ierakst, ir lūguši, ir pieteikušies, un katrā ziņā es lūkšu disciplīnu, tad eh, zaļo eh, krāmer kungs eh, zaļo vārdā. Arī es pasakos par šo ziņojumu, un jūs jau minējāt ilgspējību, tomēr pašlaik neviena politiskā partija nevar neteikt, ka viņi neatbalsta ilgspējību arī satiksmē. Tomēr satiksme no 1990. gada ir atbildīga par 50% emisiju pieaugumu, un eh, kaut arī industri, rūpniecība šajā laikā ir panākusi 10% sam, samazinājumu. Vai jūs varat nosaukt satiksmes nozarei mērķi līdz 2020. gadam? 2% saka Vācijas valdība, 10% vai 30%. Kāds būtu jūsu mērķis un eh, kādu mērķi jūs vēlētos uztaisīt? Satiksmi pilsētās um, mēģina attīstīt visi, bet šeit uh, mēs runājam par subsidiaritātes principu. Vienīgās iespējas šeit ir uh, budžetā, un parlamentā mēs ar lielu um, vairāku esam izlēmuši, ka nākotnē 40% tiks izlietoti sliežu transporta attīstībai. Pašlaik tie ir tikai 20%. Komisija to atbalsta, padome to bloķē. Vai jūs atbalstīsiet um, to, ka vismaz 40% Eiropas Savienības līdzekļu tiks ieguldīti sliežu transportā, uh, arī tramvaju attīstībā un tam līdzīgi pilsētās? Vēl viens punkts. Mēs uh, šeit nerunājam par um, to, vai pastāv negodīgi apstākļi. Uh, konkurences jomā jūs zināt, ka tā ir, jo, mm, jo sliežu transportā tiek iekasētas nodevas par katru lokomotīvi, bet uh, ceļu satiksmē tas ir um, katrai valstī brīvprātīgi. Jūs uh, zināt, ka um, daudzos uh, lauku apvidos um, ir um, smagās kravas automašīnas bloķē visu satiksmi, bet pa lielajām šosejām uh, viņas nebrauc, jo tur ir jāmaksā nodevu. Vai šeit ir domāts, ko darīt? Ja mēs vēlamies attīstīt sliežu transportu, tad mēs arī to vēlamies, bet uh, Vācijā mēs esam veikuši analīzi, ka uh, 50% mm, no sliežu transporta kravām tiek pārcelti uz ceļiem. Kāda ir jūsu nostāja šajā jomā? Un, um, jo es zinu, ka Spānija ļoti apdraud arī šī smagā kravu transporta satiksmi. Vai jūs uh, mēģināsiet mainīt šo situāciju? Jūs, um, jūs zinat, ka uh, pasažieru satiksmē uh, par stundas nokavēšanos pasažieris saņem 25% kompensāciju, avio satiksmē 50%. Uh, vai jūs uh, mēģināsiet panākt vienādas pasažieru tiesības visiem transporta veidiem? Un visbeidzot par uh, satiksmi, ceļu satiksmes drošību, kur jūs uzsvērāt ilgspējību. Jūs zināt, ka 26 valstīs ir noteikti ātrumi ierobežojumi uz automaģistrālēm, izņemot vienu. Uh, Vai jūs atbalstīsiet to, lai veicināt, veicinot Eiropas Savienību, drošības Eiropas Savienības autoceļiem, šī, šis ierobežojums tiktu ieviests visā Eiropā? Paldies, Zīles kungs! Paldies, priekšsēdē kungs, godājamais ministru kungs, paldies par jūsu apņēmību arī otrajā kārtā, kad jūs atbildējāt uz jautājumiem, es faktiski saņēmu atbildes jau uz potenciāli maniem jautājumiem daļēji. Uh, Tātad es, es gribētu tiešām izteikt atzinību par vairākām jomām jūsu programmā, īpaši aviācijas jomā, kas saistās gan ar drošības lietām, gan arī ar ārpus Eiropas Savienības attiecībām kontekstā arī KAO un arī ar divpusējām kā um, sarunas ar ASV. Par dzelzceļu runājot, es, protams, ne, ne, nebūšu tik uh, tik ekspresīvs kā mans kolēģis Mikāls Kramers, bet es tiešām redzu arī jūsu programmā ir, ir šī apņēmība palielināt dzelzceļa pārvadājumos tieši kravu jomā īpatsvaru, un es vēlu tikai jums uh, veiksmi attiecībā uz drošības uh, lietām un interoperabilitātes lietām šajā jomā. Uh, taču saistībā ar dzelzceļu un pasažieru tiesībām, kas arī viens no blokiem, par kurā pasažieru tiesības mēs esam spēruši, un es ceru jums uh, izdosies pabeigt tātad jautājums par pasažieru tiesībām autobusu satiksmē un uz uh, kuģiem. Uh, bet attiecībā uz pasažieru tiesībām dzelzceļa jomā īstenībā, neskatoties uz likumdošanu, viena ļoti praktiska lieta, kas interesē pilsoņiem un kas neprasa īstenībā uh, likumdošanas aktu, bet drīzāk ne, nelielu resursu izpētēji, lai biznes varētu uzsākt biļešu tirzniecību dzelzceļa sistēmā visā Eiropas Savienības teritorijā. Uh, līdzīgi kā tas ir aviācijas jomā, kas īstenībā nenotiek. Un par ārējām izmaksām un eiroviņieti es, mēs vakardien diskutējām pētījumu, pētījumu kā, kā sloks uz biznesu nav nemaz tik liels ja mēs ievies šos trokšņu un pie, sastrēgumu un, un pārējās ārējās izmaksas. Te pašā laikā jums apņēmība ir urbānajā un metropolitēna e, e, zonās šīs transporta jautājums risināt, kas drīzāk ir subsidaritāts jautājums. Ja mēs nepieņemam eiroviņets jautājums, manuprāt, mēs nevaram daudz iet uz priekšu ar šo otro jautājumu. Paldies! Thank you. That's the coordinators finish. I'll take a couple more now from the, the, the members and if I could... Paldies, man jājautā koordinātoriem, uh, lai, un uh, deputātiem, lai viņi man palīdzētu ievērot laika režīmu, lai mēs varētu pabeigt 12.30. Un pašlaik dodam uh, uh Blanko Paskālam vārdu. Uh, ja jūs varētu iekļauties divās minūtēs, būtu lieliski. Liels paldies priekšsādātājiem. Un uh, sveicu mūsu ministru šeit parlamentā. Liels paldies arī par to, ka jūs pieteicāt uh, to, ka vēlties ar mums sadarboties. Šie ir jauni la laiki. Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Un um, pašlaik uh, mēs nerunājam vairs par pārējais fāzi, bet par to, ka mums ir jāķeras pie uh, darbiem un jā, jā, jāpanāk tas, kas mums ir jāpanāk. Uh, To es vērtēju ļoti pozitīvi. Jūs pieminējāt uh, direktīvu par ekonom, e, e, elektronisko datu pārraidi. Uh, jūs uh, teicāt, ka padomē tur ir problēmas, bet es varu jums um, droši teikt, ka mēs to atbalstīsim. Šis ir ļoti svarīgs punkts, un um, mums uh, šo direktīvu vajadzētu pirmajām lasījumām konsensa kārtībā pieņemt. Mums ir jāstāda sev skaidri mērķi, un tiem ir jābūt reāli izpildāmiem mērķiem. Uh, Eiropas transporta tīkli TNT 20 miljardi, 30 prioritārās asis, TNT pārstrādāšana, tā ir vesela, vesels tēmu loks. Un uh, mēs jūs pilnībā šajā jomā atbalstam, jo šī ir ārkārtīgi svarīga tēma. Tomēr Spānijas prezidentūrai vajadzētu to visu formulēt vēl konkrētāk, īpaši, ja mēs runājam par TNT pārstrādāšanu. Šeit ir jānosaka skaidri kriteriji, skaidri principi, lai šo darbu varētu tikt pabeigt laikā, kas attiecās uz um, aviācijas uh, drošību. Tas ir jāskata paralēli arī ar ostu lidostu drošību, ar uh, drošības uzlabošanu lidostās, ar ķermeņa skaneriem, ar uh, šķidrumu pārvadāšanu. Arī šeit mums ir nepieciešama vienošanās, un uh, šeit ir ļoti daudz partneru, ar kuriem mums ir jāsadarbojas, tajā skaitā ASV mums ir jāpieņem uh, lēmums, uh, kurš ir tehniski izpildāms. M mēs um, apkarojam terorismu un drošība nozīmē to, ka mums nākas ierobežot daļu no savām brīvībām. Vēl es labprāt būtu vairāk dzirdējis um, no jums um, kaut ko sakām par uh, drošību ceļu satiksmē, kas tiek ļoti kritizēta, kur netiek panākti milzīgi progress Eh, bet tas ir ļoti svarīgi. Un vēl pēdējais punkts priekšsādātāja kungs par um, publisku un um, privāto partnerību um, eh, līdzfinansēšanām. Mēs zinām, ka es līdzekļi ir ierobežoti un ir ļoti svarīgi, ka mēs atrodam privātu finansējumu, kas varētu piedalīties lielajos Eiropas projektos. Liels paldies! Alvāres kundzei vārds. Divas minūtes. Uh, paldies, uh, priekšsādātāji, un um, laipni aicināts šeit ministra kungs. Ļoti jauki, ka jūs esat šeit klāt un apsveicu jūs. Jo jūs uh, pieskārāties visām tām tēmām, kas ir saistīts ar drošību. Tā ir mūsu kopīgā interese. Uh, Bet uh, mēs strādājam pie tā paralēli ministrijām, Spānijas prezidentūras ietvaros un šeit, tāpēc es uzskatu, ka jūs priekšlikums par negadījumu izmeklēšanu ir ļoti apsveicams. Jūs minējāt, ka mums ir jāpievērš lielāka uzmanība uh, upuriem un viņu ģimenēm. Viens jautājums. Jūs uh, sacījāt, ka Eh, ļoti bieži un ļoti dažādu iemeslu dēļ eh, rodas problēmas eh, gaisa satiksmē. Notiek kavēšanās, lidojumi tiek atcelti, un tas, protams, arī atstāja iespēju uz cilvēku privāto dzīvi, bet arī atstāja iespēju uz ekonomiku. Tāpēc es labprāt no jums gribēju dzirdēt, vai jūs varētu mm, kaut ko sīkāk pastāstīt par šiem pasākumiem, kuras jūs veiksiet, ko mēs varam darīt, lai stiprinātu pasažieru tiesības. Paldies! Tātad, ja jūs vēlatos tagad atbildēt jautājumiem, jums ir 5 minūtes, būs būt ļoti jauki, būs ļoti pateicīgs. Es uzstāju, lai tātad locekļi ievērotu di disciplīnu. Paldies! Mums ir viens, eh, man ir viens eh, jautājums, eh, uz kuras atbildēšu, tad, tad Alvāres kundzei un attiecībā arī par pasažieru ties informāciju. Attiecībā uz pasažieru informāciju un par regulas pieņemšanu saistībā ar ceļu un gaisa transportu un attiecībā uz pasažieru tiesībām kā pasažieriem. Tad kad mēs būsim eh, pieņēmusi šos eh, mērus, mēs būsim spēruši spē, eh, liels solis priekš. Tad ir bijis piecu, piecu gadu tad, tad, pieteikšanās periods un sistēma ir uzlabota, bet ir ne, nepārtraukti jāinformē pasažieri par informāciju par eh, tātad, mm, paredzamo izlidošanas laiku, un viņi ir nekavējoties jāinformē par to, ja eh, reiz tiek atcelts. Un tāpēc mums ir jāpārliecinās par to, ka mm, avio kompānijas informē pasažierus, lai samazinātu eh, šos te nērtības. Un šajā ziņā man ir es vēlētos dzirdēt labākus uh, priekšlikumus no Eiropas komisijas, un vēlētos dzirdēt arī jūsu ierosinājumus. Es arī pamatā uh, piekrītu tam, ko teica Grantes kungs attiecībā uz infrastruktūru, jo sevišķi attiecībā uz publiskajām privātajām iniciatīvām par labākām investīcijām infrastruktūrā. Mums ir jāmobilizē vairāk resursu. Tas tāda šobrīd ir situācija. Un mums ir nepieciešams šie resursi, mums ir vajadzīgas šīs investīcijas. Tāpēc šī publiskā privātā partnerība ir ļoti laba lieta. Un es esmu arī apņēmies tad, izvirz, izvirzīšu te padomus priekš, priekšlikumu Saragosas sanāksmē, par kur ministri vienosies par kritērijiem pastā, pastāvošo noteikumu revīzijā. Tas ir jautājums, kas mums ir ļoti svarīgs. Mums tiešām ir kaut kas jādara, kaut kas specifiskāk šajā ziņā. Un par to ministriem būs jālēmj. Attiecībā uz drošību tas ir jautājums, kas mums jārisina mierīgā ceļā tad mēs, mēs, mēs nevaram neko nedarīt, ja pastāv tā draudi. Tajā pašā laikā mums ir jāvar garantēt tas, ka, ka pastāv drošība. Lai, lai ko mēs darītu, mums ir. Eh, mums, mums nevajadzētu sagādāt eh, pasažieriem nērtības, kas šobrīd ir situācija. Un vajadzētu tad ievies tādas sistēmas, kas pasargātu pasažieru privāto dzīvi, bet tajā pašā laikā arī uzlabotu drošību. Par to mēs runāsim Lakaruņā nef nef neformālajā padomē. Bet tas nebūs tā tad uz uh, vienošanās pamata. Citādāk būs tā, ka katra valsts izstrādās pats savas drošības sistēmas. Zaļo pārstāvs eh, tad pievērsās kādam punktam, par ko es tagad runāšu. Jūs eh, vēl, vēl, vēlaties modeli ilgspējīgam transportam. Tas ir ļoti saržģīts jautājums šajā laikā, un es centīšos izmantot savu ietekmi, lai, lai mainītu šo investīciju mm, tātad, virzību, tātad, lai, lai, lai tas būtu pasažieru labām. Vai es jums, es jums varu teikt, ka manā ministrijā šogad vairāk nekā 50% mūsu budžeta tiek atvēlēts eh, dzelzceļa transportam. Tātad eh, precēm un pasažieriem. Tas ir Spānijā. Ta, tas ir modelis, kur ievies mans priekšgājējs. Tāpēc es jums piekrītu. Mums ir jāinvestē ilgspējīgā attīstībā, mums ir tāpēc arī jāinvestē tieši dzelzceļa transportā. Attiecībā uz uh, Eiropas un Amerikas nolīgumu, kad mēs to būsim noslēguši, mēs uh, eh, pasiprināsim drošību un samazināsim gaidīšanas laiku pasažieriem. Un kopā ar to, ar mūsu jūras uh, politiku un vienotajām debesīm, uh, Tātad mēs izveidosim transporta sistēmu, kas būtu ilgspējīgāka. Protams, lielais mērķis ir 2020. gads. Un neaizmirstiet arī to, ka transports ir viens no tām jomām, ka mums ir šeit transportā absolūti noteikti jāsamazina emisiju apjoms. Kāds man uzdeva jautājumu par 16 eh, tonu smagajām kravas mašīnām Spānijas rezidentūra. Uzskatu, Tātad tas, tātad, nu, tas tiek piemērots starptautiskā līmenī. Es domāju, ka tur mums lēmums ir jāpieņem pamatojoties uz vieno, vienošanos jāņem vērā arī eh, kravas eh, mašīnu ap, izmērs un smagums. Un šo te mm, transporta līdzekļu izmantošana eh, ir jā, jāierobežo. Tās var izmantot uz auto, auto maģistrālēm. Jo tās veids bīstamus manevrus. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu tad, tad eh, virzīties, iet šajā virzienā, izmantot šos milzīgos, eh, milzīgās krāsas mašīnas. Tagad lūdzu. Gracias, Bilbao kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ministra kungs, par eh, jūsu atbildēm. Es jums vēlu visu labāko nākamā sešu mēnešu laikā, lai jums veids ar projektiem tātad es vēlos pieskarties dažām, dažiem specifiskiem punktiem, noklausoties uh, tad attiecībā uz Transeiropas tīklu es atbalstu jūsu visus, visus projektus. Un tad trīs eh, prioritātes. Ko jūs, eh, tad trešais projekts, ko jūs darītu, lai Francija. Sobre las autopistas del mar. Como piensa Lai tas ir realizēts Francijā. Un kāda ir tātad šī jūsu attieksme pret projektu starp jūras satiksmi un auto, automaģistrālēm, lai viss vis sistēma kopumā būtu efektīvāka? Protams, es jums eh, piekrītu, kad jūs teicāt, ka viss, ko mēs darām, ir jābūt ilgspējīgam. Tomēr es eh, eh, jūs, jums lūkšu pievērst vairāk uzmanības ar Franciju un Basku zemi attiecībā uz dzelzceļu un jaunajiem koridoriem. Es vēlētos zināt, ko ministra kungs vēlas domās, domā par šo. Kāda ir Spānijas prezidentūras pozīcija attiecībā uz vajadzību? Kā šiem potenciāliem koridoriem ir jābūt sarindotiem pielikumā? Mums ir um, direktīvas projekts kurš eh, attieksies, kurš noteiks eh, darba stundas eh, cilvēkiem, kuri tad brauc, kurš, mm, tie, kurš ir nodarbināti ceļu transportā. Un par, par to tad, tad ir daudz diskusijas. Paldies! Tātad aizvien vairāk aizvien vairāk locekļi vēlas izteikties, tomēr laika paliek aizvien mazāk. Uh, Es, eh, es zinu, ka visiem ir kaut kas sakāms, bet va, varbūt tomēr es jūs varētu lūgt. Jā, tad mēs par kaut ko runājam, tad visi nerunājam par vienu to pašu, tā kā lūdzu neatkārtojiet to, ko kāds jau ir teicis. Tas ir tiešām tāds lūgums. Nākamā ir Litenbergers eh, kundze, lūdzu divas minūtes. Jā, nu, liels paldies. Mm. Man ir daži jautājumi, kas izriet no iepriekš sacītā. Pirmais jautājums. Ja jūs tāpat kā iepriekš uzskatāt, ka ir jāizmanto ķermeņa skaneri, arī neraugoties to, ka ir lielas bāžas par to, vai tie īsnībā attaisno savu mērķi. Pašlaik mēs eh, redzam, ka tehniski tie vēl nav pārāk attīstīti Un tāpēc es vēlējos zināt, vai jūs joprojām atbalstat to izmantošanu. Jūs teicāt, ka mēs runājam par nērtībām, bet es uzskatu, ka šeit mēs runājam par iejaukšanos, rupju iejaukšanos cilvēka sfēra, cilvēka privātajā dzīvē. Un turklāt tas nav tehniski nemaz pamatoti, tāpēc es vēlējos zināt, vai jūs projām to atbilst, atbalstat, ja padome būtu ieinteresēta um, iegādāties šos um, ķermeņa skenerus, tad mums te Eiropas parlamentā ir pāris gabali tieši, tieši gan palietot jau, bet mēs varētu tos pār, pārdot. Arī Zviedrijas prezidentūra, Zviedrijas prezidentūra mani sarūktināja, bet es vēlētos zināt, uh, kāda ir jūsu nostāja pret vecajām konvencijām. Mums uh, būtu nepieciešams pabeigt uh, šo likumdošanas ietvaru, un es domāju, ka kopā ar itāļiem jūs taču varētu runāt par to, lai pabeigtu šo projektu, jo es domāju, ka uh, līdzīga konvencija Pireneju, Pirenejiem būtu ļoti vērtīga. Un treškārt, kad jūs runājāt par šķīdrumu pārvadāšanas aizliegumu, ka jūs gribat to saglabāt, kā tad jūs um, attiecaties uz um, tiem šķidrumiem, kurus lieto autovadītāji un iz, promiļu izteiksme? Paldies, lūdzu, Vandau kungam vārds. Paldies, priekšstādātāji kungs. Man ir divi jautājumi, uz kuriem vēl ne, neizskanēja atbild. Vispirms, jūs runājāt par sauszemes transportu un ilgspējību, un mēs runājām par iekšzemes ūdensceļu transportu pirmdien. Uh, Eiropā visām tas sastāv 5%, un manā mm, valstī 40%, taču izmešu līmenis tiešām ir ļoti zems, apmēram 1%. Tā kā tas būtu labs risinājums, jo iekšzemes ūdeņu transports ir ļoti ilgspējīgs un ekoloģisks. Tad kā jūs esat paredzējis risināt uh, šo situāciju, ja vispār šī nozara ir atrodas krīzes situācijā, ja vēl ņem vērā to, ka pieprasījums ir pazeminājies. Tad kā jūs domājat risināt e, šo situāciju, palīdzēt šai nozarei? Un otrais jautājums saistībā ar drošību. Drošība jau īpaši saistībā ar autoceļu transportu. Tātad ir visādi aizliegumi, ka nedrīkst e, svētkos vai nedēļas nogalēs braukt. Uh, Līdz ar to diezgan grūti efektīvi saplānot uh, savu darba laiku un uh, šoferiem ir uh, šo noteikumu dēļ jābūt uh, ļoti elastīgiem. Un kā mēs varētu varbūt sasaskaņot visus šos braukšanas aizliegums, vai jūs to atbil, atbalstītu? Vai jūs varētu vienkārši uh, samazināt šos aizliegumus. Jā, saka priekšstādāts, vai jūs gribat atbildēt uz šiem jautājumiem? Ā, nu labi, mēs turpināsim uzdot jautājumus. Tad jūs atbildēsiet. Pēc Vandala kunga lūdzu Kansjau kungs. Paldies, priekšstādātāja kungs. Esiet sveicināts, ministra kungs. Jūs atnācāt te pie mums ļoti atbilstošā brīdī, lai arī te ir runa tikai par sešiem mēnešiem, tā ir liela atbildība. Mēs mūsu jomu plānojam ļoti kārtīgi, un to ir ļoti svarīgi uzsvērt. Te ir runa par uh, transporta līdzekļu savstarpējo savietojamību, uh, Runājot par citiem kontinentiem, vai jūs, varbūt jūs varētu paraudzīties uz Neapolis sanāksmes? Starptautisko sanāksmes bija vairāki dokumenti, kas eh, tās rezultātā tika izstrādāti, piemēram, saistībā ar Āfriku. Nu, un, ja mēs gribam izstrādāt eh, ilgspējīgu transporta sistēmu, tad, ja es pareizi sapratu, jūs gribat izstrādāt īpašu mehānismu šai jomai, ņemot vērā krīzi. Kā jūs nākotnē esat paredzējuši, paredzējis ātri īstenot visu šo, tā sakot, ekonomikas mašinēriju? Un te ir vēl viens jautājums, es esmu referents šim jautājumam. Pasažieru tiesības. Es eh, izlasīju pēdējo padomis, eh, eh, pēdējos padomis secinājums, un man, mani tie sarūknāja. Es zinu, ka jums nav daudz laika, bet varbūt jūs varat pakomentēt. Paldies, saka priekšstādātājs, es esmu paldies, eh, ka jūs pieturējāties pie jums atvēlētā runāšanas laika, un es esmu pateicīgs arī tiem deputātiem, kas ir svītrojuši savu vārdu no runātājs saraksts. Nākošā runāja Tikčau kundze, lūdzu. Paldies, priekšsādātāja kungs! Es gribētu sveikt Spānijas prezidentūru, jo trio programmā šajā Spānijas, Beļģijas un Ungārijas prezidentūrā ir izvirzīts skaidrs plāns Donavas stratēģijai. Konsultācijas sākas eh, februāra sākumā. Un es gribētu pajautāt par eh, finanses perspektīvu vidusposma pārskatu. Vai jūs esat paredzējis neformālajā sanāksmēs ar transporta ministriem izskatīt iespēju pārskatīt operacionālās programmas, lai transporta projektiem būtu pieejami vairāk līdzekļu? Un eh, jūs eh, esat plānojis sarunas ar administratīvo sadarbību, lai ceļa transportam, ceļa transporta kustība būtu savā starpā saskaņota. Un pēdējais jautājums ir saistīts ar transporta nozīmi Eiropas Savienības 20, 20, 20 stratēģijas ietvaros. Es esmu pārliecināts, ka jūs par to runāsiet ar komisiju. Es te domāju par darbiem un par sociālajiem noteikumiem cilvēkiem, kas strādā ceļu transportā. Lūdzu, Sterksa kungs. Paldies, priekšstādātāji kungs. Man ir jautājums par transportu un drošību. 2001. gada Baltajā, Baltajā grāmatā bija norādīts, ka mēs gribam samazināt nāves gadījumu skaitu uz ceļu par 50%. Šis mērķis nekādā ziņā netiks sasniegts. Tagad kolēģi ir eh, pieminējuši jauno balto grāmatu. Vai mēs varbūt mēģināsim sasniegt šo mērķi līdz 2015. gadam, un vai mums tas izdosies? Varbūt komisija varētu ne tikai mēģināt sasniegt šo mērķi, bet arī sasniegt vēl nākošo mērķi līdz 2020. gadam. Varbūt mēs varētu izvirzīt mērķi attiecībā uz bērniem, un tad varbūt būtu mērķis samazināt arī uh, ceļa negadījumos cietušo skaitu, varbūt varētu runa ne tikai par fatālajiem negadījumiem, Varbūt mums varētu būt par 40% mazāk ievainoto un par 40% mazāk bojā gājušo un attiecībā uz bērniem. Paldies, Terksa kungs, Tremozā, Balselis kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Esiet sveicināts, ministra kungs. Man ir prieks, ka man būs iespēja strādāt ar jums kopā šī parlamenta ietvaros. Spānīšu šodien ir sala no vilcienu kustības viedokļa. Jums ir Krievija, jums ir Spānija un tās ir valstis, kur ir eh, divi eh, atšķirīgi sliežu ceļu platumi salīdzinājumā ar citām Eiropas Savienības Eiropas valstīm. Tad kāda ir jūsu politika, lai Spānijas eh, dzelzceļa tirgu uh, pievienot pārējam Eiropas tirgum. Tas būtu svarīgi pasažieriem un arī kravas pārvadājumiem. Vai jūs esat paredzējis tālāk virzīt šo ideju par dzelzceļa koridoru Eiropa uz, zvie, uz Spānijas dienvidiem, tā lai uh, šis transports būtu efektīvs? Paldies! Paldies, ak priekšstādātājs Alsana kundze. Paldies, priekšstādātāja kungs. Esiet sveicināts, ministra kungs. Arī es uh, gribētu um, pakomentēt uh, to, ko sacīja Tremozes kungs. Tas ir saistīts ar uh, manu kolēģi sacīto. Es gribētu uzzināt. Uh, Vai Spānijas prezidentūra ir paredzējusi pārskatīt TNT regulu? Būtu skarīgi, lai mums būtu pilnīgi saskaņots eh, transporta tirgus, ieskaitot Pirenejus. Jūs teicāt, ka jūs uh, eh, iestāties par vidusjūras koridoru, un arī Balbao kundze par to runāja, un es, to, es viņu atbilstu Viņi runāja par eh, saikni ar Basku zemi, tā lai būtu arī uh, pieeja Atlantijas piekras, Atlantijas okeāna piekraste. Bet šī vecā siena, kuru Pirenei kalni veido starp Eiropu un Spāniju, būtu savā veidā jānojauc. Mums būtu ļoti svarīgi, lai mēs varētu uh, sasaistītu Spāniju ar eh, pārējo Eiropu un arī, lai sasaistītu Dienvidā, eh, Ziemeļāfrikas tirgu ar Eiropu, kā sacīja mm, Tremozes kungs. Un runājot par ceļu transportu, mēs gribētu uzsvērt eh, to, ka ceļu transports būtu jāizmanto saprātīgi. Es pieņemu, ka jūs to varētu arī uzsvērt padomē Mums ir eh, nākotnē kārtīgi jāplāno eh, šī transporta loģistika un eh, šim transportam arī jābūt ilgspējīgam. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu veidot saikni starp ūdensceļiem un autoceļiem, lai te būtu savstarpēji transporta līdzekļu savietojamība. Šis aspekts būtu jāuzlabo. Tādā veidā tad mums būtu ilgspējīgāka transporta sistēma. Paldies! Saka priekšstādātājs ministrs vārdus jums. Paldies! Vēlētos, eh, nezinu, tad vai jūs eh, teicāt, dzirdēju, ko es teicu iepriekš, bet es domāju, ka es pietiekami skaidri runāju Eh, tieši par eh, šiem skeneriem. Ļaujiet man atkārtot to, ko jau minēju. Ir jābūt vienotai eh, pozīcijai par šo jautājumu Eiropā, vai arī nekam. Mē, nevar būt tāda situācija, kad pilsoņi e, sūdzās par sistēmām, kura, kurām viņiem ir jāiziet cauri. Tad šajās diskusijās par jaunajām tehnoloģijām mums ir jāpanāk vienošanās par to, kā jaunajām eh, tehno, tehnoloģijām eh, tad, tad eh, savietoties, būt saskaņ, saskaņā ar pilsoņu privāto dzīvi. Un attiecībā par terorismu ir jā, tad jābūt globālai reakcijai. Un es vei, tad, tad izniegšu priekšlikumus, lai Lakuņā ministru konferencē tiktu sasniegt vienošanās. Tāpēc šajā komitejā es neko, nu neko neuzspiežu. Un tas pats princips ir attiecināms uz mūsu nolīgumu ar Amerikas Savienotajām valstīm, kā jau minēju iepriekš, es runāju ar eh, Amerikas Savienoto valstu transporta sekretāru. Un es vēlos arī ļoti skaidri norādīt uz to, ka es teicu, ka es vēlējos tātad paplašināt 2008. gada lēmumu par šķidrumiem. Kad man tika uzdots jautājums par šķidrumiem, es uh, skaidri atbildēju, ka tātad tas šobrīd par šo jautājumu komisijā nav priekšlikumu, bet es zinu, ka ka tad eh, es šo jautājumu paturēšu prātā un par to runāšu ar komisiju saistībā ar pasažieru tiesībām. Es teicu, ka kon... kvalitatīvam servisam ir jābūt sa sa saistītam ar kon konkurētspēju. Un Spānijas prezidentūra jau ir sākusi uh, pārunas ar parlamentu jo mēs visi pamatā piekrītam, ka mums ir vajadzīga šī e, regula. Un mēs Uh, un tam ir jābūt, uh, regulē ir jābūt arī saistī, uh, saistītāji ar to pasažieru tiesībām, kas izmanto jūras transportu. Un tad, tad uh, ir jāskatās arī to, kā tas ietekmēs ilgspējīgu attīstību. Ir svarīgi, ja mums ir šādas konvencijas starp valstīm Alpu reģionā. Bet mūsu lielākais izaicinājums šajā ziņā ir tas, ka ir grūti e, samierināt dažādās ekonomiskās un vidas intereses eh, iesaistītajās valstīs. Tāpēc Spānijas prezidentūra vēlas virzīt uz priekšu iniciatīvu, kura ļaus uh, sasniegt progresu šīs konvencijas sakarā un citās līdzīgās konvencijās attiecībā uz jautājumu par darba stundām šoferiem, ko izmanto ceļu transportu, tas ir ļoti svarīgi. Šis ir jaunais priekšlikums attiecībā uz krāsmas mašīnu šoferiem. Martā ministri pieņems eh, pamat nostājotiesībā šo jautājumu, būs pamat teksts. Bet eh, šobrīd tad parlaments to skatīs pirmajā lasījumā un pabeigs pirmo lasījumu par vadlīnijām, ko pa padomu skatīs martā. Un mūsu prezidentūra nodro, nodrošinās uh, cilvēku tiesības, tajā pašā laikā neapdraudot, uh, eh, neapdraudot uh, eh, Eiropas transporta konkurētspēju. Kad mēs izveidojām nolīgumus ar Spāniju, Itāliju, mēs, mēs skaidri norādījām uz to, ka ir iespējams darīt vēl vairāk. Un ir vē, iespējams eh, tad vēl vairāk uh, izdarīt šajā jomā. Attiecībā uz jautājumu par ceļu drošību pastāv mērķis. Tātad mūsu mērķis ir sa samazināt uh, šo te negadījumu skaitu līdz 2010. gadam par 50%, tas bija no 2001. gada. Un tad Spānijā pagājušā gada tiks, uz ceļiem ir mazāk cilvēku nekā 2001. gadā. Un šis te, e, jaunais e, plāns, komisija izvirzīs e, šo te plānu un ir skaidrs, ka mēs to ar prieku sagaidīsim, un kad mums tas būs, tad mēs virzīsim to uz priekšu man tiek uzdot arī dažādi nacionāli jautājumi, tā teikt. Man tika uzdots jautājums par to, ko mēs darīsim ar eh, ceļu sliežu, eh, dzēsēju sliežu platumiem Spānijā. Tās ir tādas lietas, eh, kas tiek, par kurām diskutē nacionālajos parlamentos. Mans nolūks bija tātad norādīt uz to, kā tad šis te uh, Eh, Eiropas sliežu platums eh, neizbēgams Spānijā tiks ieviest, tomēr tas prasīs daudz līdzekļus. Bet nu ir skaidrs, ka tas netiks izdarīts vienas dienas laikā. Attiecībā uz vidus jūras koridoru tiklīdz kā ienācu šajā mm, telpā un šī ir man otrā reize šajā komitejā, es teicu, ka tas bija mērķis, mans, ma, mans eh, valsts mērķis, eh, šis te vidusjūras koridors, kurš savienotu eh, tad vidusjūras reģionu ar, cit, ar, ar pārējo Eiropas transportu. Un tāpēc tagad. Mm, mm Tas skaidri pateiksim to, ka mums ir nepieciešama metodoloģija tad, eh, plānots darbs nākotnē tieši par šiem koridoriem. Tas ir ļoti svarīgi. Izveidot eh, pareizu metodoloģiju. Tad viss eh, pārējais vēlāk būs daudz vieglāk padarāms. Tāpēc es piekrītu tam, ko teica Grandes, Grandes kungs. Man tika jautāts arī par informāciju, par to jau es atbildēju. Un visbeidzot, es atgriezīšos pie šiem sa savienojumiem ar Franciju, par kuriem uzdev jautājums divi locekļi. Zinu, ka uh, Spānija un Francija ir apņēmušās veikt vairākus projektus un darbības plānus saistībā ar Transeiropas uh, tīklu, piemēram, tad trešais uh, projekts Figaros Perpignan, Madrīda Parīze. Tas ir jaunais Pirinēts sēž, un tas ir, un tad ir 19. tas ir 19. projekts. Šajā ziņā mēs uh, eh, smagi strādājam, lai virzītu lietas uz priekšu Francijā. Mēs nepārtraukti pārskatām um, to, kas tiek eh, izdarīts teiksim, ar dažādiem ceļiem, lai tos savienotu. Es vēlos arī uzsvērt eh, to, ka es piekrītu lēmumam, kuru pieņ, kas tika pieņemts jaunajam, kur pieņem jaunais Eiropas koordinators. Un es to teikšu arī Kalas kungam. Prioritārais projekts 16. Eh, Manuprāt, to vajadzētu koordinēt sekīkungam. Tā, lai tur būtu tāds integrētāka pieeja, tā, lai koridoriem būtu integrētāka pozīcija Eiropas transporta sistēmā. Es domāju, ka tas bija, eh, bija iepriekšējā eh, komisāra Tajānī kunga mm, viedoklis. Es domāju, ka arī Kalas kungs eh, tu, turpinās darbu pie šo korido, koridoru un tātad koordinācijas. Tad mēs pie tā strādāsim, pie šīm specifikācijām, tas ir jāizstrādā, un tām ir, tas ir jāpieņem komisijām. Tad tur būtu tad, naci, nacionālie reģistri, kur būs savā starpā savienoti. Un tad attiecībā uz eh, krīzi un iekšzemes eh, ūdens transportu, jā, es, eh, es dzirdēju, kas par to tika teikts. Man jāsaka, ka es par to daudz neesmu domājis. Bet tomēr es tad, nu, uzmanīgi klausījos tajā, kas man tika teikts. Labi, tad paldies, ministra kungs, par jūsu atbildēm uz jautājumiem. Es sākumā teicu, ka komitejas locekļi var e, dažkārt uzdot ļoti grūts jautājums. Un es domāju, ka viņi tātad e, šodien to apliecināja. Vien, tad, viena no, viens no trūkumiem, e, nākot runāt šeit, ir tas, ka tad, komitejas locekļi savo, savās jomās ir tiešām ļoti labi eksperti. Tomēr es vēlētos jums pateikties. Mēs tātad e, ar, ar prieku ar jums sadarbosimies Spānijas prezidentošu laikā, lai jums veicās e, jūsu darbā. Un Tātad, un jūs, un tad, lai jums veicās sasniegt izvirzītās prioritātes, un, protams, ka mēs e, priecāsimies ar jums sadarboties, lai tātad virzīs priekš likumdošanas eh, procesu un vispārējais process, kuri attīstīs eh, transportu visā Eiropas Savienībā. Tāpēc mēs tātad jums paužam savu atbalstu, lai jūs varētu tad, tad eh, piebildīt, sasniegt savus mērķus un jūsu prezidentūras mērķus. Paldies vēlreiz! Paldies, ka atbildējāt visiem jautājumiem! Paldies jums! Tagad es eh, pasakos eh, komitejas locekļiem, ka viņi bija šeit, ka viņi eh, ievēroja laika, laiku un arī, arī tiem komitejas lo, locekļiem, kur izvirzīja jautājumus. Un arī paldies tūkiem. Un tad, tad šodien trijos 5G3 telpā, A3 5G3 telpā, tad, tad sanāksme. Un lūdzu, ņemiet līdzi savas balsošanas